E, buongiorno a tutti. Labrīt visiem, saka priekšādātāja, labrīt. Jāsāk atkal darbs. Jāsāk šī rīta sanāksme un pirmais darba kārtības jautājums. ir jautājums numur 10. Eiropas satelīta navigācijas sistēma ieviešana un eksploatācija. Mums apmēram pusstunda paredzēta šim jautājumam. bet domāju, ka pirmām kārtām mums vajadzētu uzklaut, uzklausīt, kas sakāms komisijas pārstāvim. Kamals kungs ir šeit. Bet šajā telpā ārkārtīgi grūti cilvēkus saskatīt, tāpēc jā, varbūt var dot kā ziņu, jā, ieraudzījus. Lieliski došu vārdu tātad jums, komisijas pārstāvis. Pastāstīs par šo plānu. Un pēc tam dosim vārdu referentam Marinesko kungam Un tad uzklausīsim pārējos runātājs. Lūdzu, kungs, paldies priekšsēdētāji. Labrīt, godātie deputāti. Izteikšos salīdzinoši īsi savos uzstāšanās vārdos, tā lai pēc tam varbūt diskusija būtu plašāka par tematisku, varbūt pēc tam jūs, varēs, jūs gribēsiet mums dot jautājumus un es varēšu jums uz tiem atbildēt. Gribēju jums atgādināt, ka ka Tajānī kungs jau ir nācis klajā ar prezentāciju, kas eh, bija salīdzinoši padziļināta par lūk šo regulas eh, daļu. Tajā brīdī, kad kolēģijā pagājušā gada decembrī šis priekšlikums tika pieņemts, un jums tātad tas lika priekšā decembra sākumā. Eiropas komisija šobrīd šajā ekonomiskās krīzes laikā uzskata, ka satelīta navigācijas sistēmas eh, Galileo un Egnas veido daļu no, ne, no svarīgās stratēģijas 2020 ietvarās, lai varētu nodrošināt nodarbinātību un izaugsmu. Šajā dokumentā eh, šā, šāda veida navigācijas sistēmas paredz milzīgu potenciālu jaunu darba vietu radīšanā Eiropā. Un vēl pavisam īsi par pašreizējo situāciju. Pēc tam atgriezīšos pie konkrētā dokumenta, kas ir mūsu priekšā. Gribu jums atgādināt, ka satelīta navigācijas sistēma sastāv no divām pamatprogrammām. Pirmā saucas EGNUS. Un tā paredzēta, lai uzlabotu GPS sistēmu visā Eiropā. Šī sistēma šobrīd jau darbojas, nu jau 12 gadus, tā darbojas ļoti labi, mēs esam ļoti lepni par to. Uh, Un mēs uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi, lai lietotāji pavisam efektīvā veidā šo sistēmu arī izmantotu, īpaši, piemēram, civilajā aviācijā, kas to sākos izmantot un ir jau izveiktas vairāk kā simts piezemēšanās procedūras eh, Eiropā, izmantojot lūk tieši šo, nu jau certificēto EGNOS sistēmu. Otrā kopējās infrastruktūras daļa ir Galileo sistēma. Jūs jau atminēsieties, ka 21. oktobrī mēs palaidām pirmos operatīvos satelītus un varu jums ar prieku teikt, ka šie satelīti darbojas ļoti labi, īpaši labi. Uh, un e, no mūsu kolēģi e, no attiecīgās e, aģentūras saka, lūk, ka ik pa ik reiz nedēļā mūs informē par to un stāsta par to, kas notiek. 2. februārī savukārt pieņēmām lēmumu virzīties tālāk, pātrināt infrastruktūras izveidošanu, jo pieņēmām lēmumu veidot jaunus, eh, jaunus papildu elementus šiem jaunajiem satelītiem, lai pārliecinātos, ka Arianda 5 eh, raķešu palaidēs varētu tikt izmantots arī satelītu palaišanai orbītā. Nu, un, protams, ka tas būs kā tāds papildus elements eh, Sojuz iekārtai, kas tiek izmantot šobrīd Eiropas bāzē, tātad uz Franc Francijas teritorijā. Kopā paredzēts palaist 26 satelītus līdz 2015. gadam, tādējādi nodrošinot sākuma sistēmas e, pakalpojumus līdz 2014. gada beigām. Kas attiec uz šo regulu, par ko spriežam šodien, var teikt, ka priekšlikums ietver ne tikai gala posmus infrastruktūras izveidē, bet runā arī par eksploatāciju no 2014. līdz 2020. gadam par aba, attiecībā uz abām šīm infrastruktūras daļām, Magnus un Galileo. Regulas priekšlikuma pamatā ir vairāki dokumenti, vairāki darbi, vairākas darbības un pasākumi, tostarp arī parlamenta pagājušajā gadā pieņemtais ziņojums. Šie toreiz referents šim dokumentam bija Remek kungs. Uh, Turklāt pamatojamies arī uz padomas secinājumiem, ko pieņem transporta ministri pagājušo gadu, tāpat arī no nu, ietekmes novērtējums tiek ņemts vērā, kurā balstījāmies uz pieredzi, kas gūta vairāku desmit gadu laikā par uh, kontraktu slēgšanu un cita veida kontraktiem, kas uh, tiek uzslēgta aģentūrās. Pamatprincips, ko ievērojam, izstrādā, iz, ievērojam izstrādāt šo regulu, ir saistīts ar to, ka vēlējamies definēt skaidru atbildību un iz, izmantot šīs infrastruktūras, tādas infrastruktūras, kur jau pastāv zināmas struktūras administratīvā kapacitāte. Mēs vēlējāmies pārvaldīt šo programmu ar lūk šo Eiropas aģentūru, kas ir kas atrodas Prāgā. Šī aģentūra sāks pārvaldīt eh, EGNOS infrastruktūru jau no 2014. gada 1. janvāra. Un turklāt tā pamazām pakāpeniski uzņemsies atbildību arī par uh, pārvaldības pasākumiem attiecībā uz Galileo. Paralēli šī aģentūra turpinās gatavot pasākumus tālāku aplikāciju pie, piemērošanai, lai šis pakalpojums varētu tikt komercializēts. Jo, protams, ka ar infrastruktūru izveidošanu un palaišanu vien nepietiks. Tas nav mūsu galvērtis. Galvērtis ir šīs infrastruktūras atbilstīgi arī izmantot pilsoņu labā. Tā, lai, lūk, varētu tikt izmantotas daudzas un dažādas aplikācijas un lietojuma programmas. Negribu šeit tagad, eh, turklāt, protams, vēlējāmies nodrošināt to, ka nenotiek nekāda pārklāšanās ar pašreizējiem eh, pasākumiem, piemēram, eh, kosmosa aģentūras darbu, kas jau nodarbojas ar dažādām tehniskām niansēm, kas ir tās kompetencē šobrīd komisija savukārt, joprojām saglabās atbildību par programmu kopumā. Uh, piedāvās uh, uzraudzības pasākums un garantējot tāpat arī sistēmas drošību un uh, regulāri. Uh, lūk, tāda ir šī pārvaldības daļa, kas paredzēta programmai, kas attiec uz finansējumu daļu. Tad, kā jums jau teicu, mēs pamatojamies uz tiem skaitļiem, kas izrietēja no detalizētās analīzes, Un e, tā savukārt pamatojas uz jaunoslēgtajiem kontraktiem Eiropas kosmosa aģentūrā. E, mēs, protams, tāpat sazinājāmies arī ar dalību valstīm, jo atsevišķās dalību valstīs, protams, ir ļoti plaša ekspertīze tieši šāda veida kosmosa e, sistēmu pasākumiem. Nu, lūk, un, protams, ir vajadzīgs budžets, lai šīs infrastruktūras pabeigtu un varētu tās sākt eksploatēt, un mēs paredzam vienu miljardu eiro gadā līd, no 2014 līdz 2020 gadam sistēmas izmantošanai. Uh, Nu, šķiet tālāk nekādās tālākās detaļās nevēlos iedziļināties tieši šobrīd attiecībā šo regulas priekšlikumu, bet pilnīgi noteikti esam jūsu rīcībā, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, kas jums būtu varējušies šai saistībā rasties. Paldies, turpina priekšsēdētāji, tālāk došu vārdu Marnesko kungam, kas ir referents par šo dokumentu. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Gribu teikt lielu paldies arī komisijas pārstāvim par viņas sniegto prezentāciju augstu vērtēju e, sadarbību, kas mums veidojusies līdz šim. Man ir divi jautājumi. Jūs teicāt, ka šī aģentūra pārņems atbildību par projekta operatīvo daļu. Un Eiropas kosmosa aģentūra savukārt arī daļai ir atbildība, atbildīgi par to. Un es te gribētu tāpēc precizēt, kur tad ir šī līnija, kā tiek nodalīta vienas aģentūras atbildība no otras. Ko tieši darīs GSA aģentūra? Un ko darīs kosmosa aģentūra? Un kā pārliecināsimies par to, ka nenotiek kaut kāda veida sajukums un neskaidrības atbildības sadalījumā? Turklāt komisijas pārstāvjiem gribētu vēl vaicāt, uh, kur viņš saskata saikni starp šo projektu un tā izmantošanu no aplikāciju veidā nākotnē. Paldies! Grācie! Lielas paldies, saka priekšādātāji! Nu, šķiet, ka uzklausīsim vispirms eh, pārējos eh, deputātus, tātad uzsāksim debats, un pēc tam tikai dosim vārdu atkal komisijas pārstāvim, lai viņš uz jautājumiem atbildētu. Vispirms tikā kundze, un pēc tam runās Hols kundze. Liels paldies. Nē, Holskundze tomēr. Paldies priekšādātāji. Es domāju, ka mums vajadzētu atzinīgi vērtēt šo regulas projektu virkni iemeslu dēļ. Pirmām kārtām ir pilnīgi noteikti ārkārtīgi svarīgi šīs infrastruktūras izveidot un nodrošināt ilgtermiņa finansējumu un pārvaldības struktūru, ja vēlamies, lai Egnas un Galileo ir veiksmīgi. Otram kārtām es domāju, ka tāpat atzinīgi varam šo regulu vērtēt tāpēc, ka šī programma ir ārkārtīgi svarīga saglabāt neatkarību, objektivitāti un pārliecināties, ka visas dalība, visām dalībvalstīm ir vienāda piekļuva to sniegtiem pakalpojumiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai regulā tiek skaidri un gaiši pateikts, ka tieši Eiropas Savienība ir Galileo īpašniec un Neganus sistēmas īpašniec. Un trešām kārtām Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments uzņemtos būtī, būtisku uzraudzības lomu šai kontekstā, pārliecinoties, ka ir nodrošināta pārskatāmība un atskaitīšanās par notikušo, un tāpēc es ceru, ka komisija ir gūs mācību no iepriekšējām kļūdām atsevišķos sarežģītos eh, gadījumos tajā brīdī, kad uh, programmas tiek īstenotas. Nu, protams, nenoviešam vairāk jautājumu tomēr izriet un ir vajadzīgi vairāk precizējumu. Nu, piemēram, jautājums par šo posmu, pārējais posmu no 14. līdz 20. gadam. Tas netiek pakļauts tiešām sarunām šobrīd. Tas šķiet ir daļa no kopējā finanšu plāna, daudzgad finanšu plāna. Tāpat arī, lūk, jautājums par izmaksu pārsniegšanu nevar tikt ignorēts. Komisija, kā saprotu, šobrīd ir paredzējusi 7,9 miljārdus eiro, kas ir gandrīz dubultā pašreizējiem skaitļiem. Un tas ir it kā maksimālais jautājums, bet nav īsti skaidrs, kā komisija pie šī skaitļa nonākusi. Varbūt komisija varētu mums šķiet šeit, sniegt šeit kādus precizējumus un pastāstīt, kā viņi nonākuši pie šī skaitļa, ko redzam sev uz lapas priekšā ir arī skaidrs, ka mums pilnīgi noteikti jāpārliecinās, ka nākotnē nenotiek šāda veida izdevumu pārsniegumi, jo, ja tas tā būs, tad var rodas, ras, rodas risks, ka citi 1A kategorijas līdzekļi varētu tikt samazināti, lai finansētu šīs infrastruktūras, un tas apdraudētu daudzus ļoti svarīgus Eiropas Savienības projektus. Es domāju, ka progress, protams, tiek gūts, strādājot arī pie pārvaldības jautājumiem, un uh, mums vajadzētu izdarīt tālāku spiedienu uz komisiju, tādā pašā veidā darbu turpināt, piedāvājot spēcīgu uzraudzības struktūru, augstu vērtēju lējumu, lēmumu, um, ne, ne, uh, neiekļaut šeit eh, dzīvības glābšanas pasākumus, jo tas bija saistīts ar papildus izdevumiem. Otram kārtām atzinīgi vērtēja 22. regulas punktu, kur teikts, ka arī MVU varēs gūt labumu no iespējamiem slēdzamajiem kontraktiem. Esmu ļoti priecīga, ka tas tā notiks un ka MVU eh, un tiks atbalstīti tādā pašā veidā kā citi, e, jo jāsaka, tieši MBU ir tautsamniecības virzītāji Eiropā, tāpēc lūk šo pantu īpaši augstu vērtēju. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu tikā kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos teikt paldies komisijas pārstāvim par informāciju, ko viņš mums sniedz šorīt, un man ir virkni jautājumu. Ja runājam par 14. pāntu. Pirmo apakšpunktu. Saskaņā ar regulu sistēmas un operācijas ir drošas. Nu, tas, protams, ir ļoti slavējums mērķis. Bet ar deklarāciju vien, es domāju, nepietiek it īpaši tajā gadījumā, kad skatāmies, piemēram, uz otro pantu, kur minēta papildus informācija, sakot, ka lūk, ar deleģēto aktu palīdzību saskaņā ar 34. Eh, punktu komisija var pieņemt attiecīgās eh, prasības un standarts, lai garantētu operāciju drošumu. Tā kā tas minēts pirmajā pantā, es domāju, ka kopā ar komisiju mums pie šī teksta tomēr vajadzētu vēl mazliet piestrādāt. Tādā pašā veidā gribu runāt arī par 13. pāntu. Jo, protams, ka Trīspadsmitā punkta, otrais apakšpunkts, D apakšpunkts. Komisija šeit sniedz papildus detaļas par programmu drošumu, un te es domāju, ka vajadzētu šīs papildus detaļas arī iekļaut. esmu redzējusi, kā šīs programmas pa posmiem attīstās. Tas attiec gan uz Galileo, gan uz EGNOS. Un EGNOS programmas kontekstā gribēju uzdot jautājumu. Kad tad visa ES teritorija tiks no, noklāta? Kad tiks visa teritorija ietverta šajā aptvērumā? No programmu prezentācijas saprotu, ka Galileo uh, Eh, sāks pilnībā darboties visā Eiropas Savienībā tikai 2020. gadā. Par digitālajiem takogrāfiem runājot savukārt, komisija savulaik nāca klajā ar pavisam citu priekšlikumu. GNSS sistēma taču jāizmanto tieši digitālajiem takogrāfiem, bet tāpat laikā šie tie digitālie takogrāfi, kas izmantot GNSS signālus, būtu jāpalaiž jau krietni ātrāk, līdz 2018. gadam. Un te redzu zināmas pretrunas. Tieši laika ziņā. Ja sistēma galu galā aptvers visu ES tikai 20. gadā, tad kā tad var palaist šo takogrāfu identifikāciju ātrāk? jau no 2018. gada izmantojot lūk šos jaunās paaudzes digitālos takogrāfus. Vai komisija varētu mani informēt šeit, detalizēt, pastāstot, um, kā tas varētu notikt? Un es gribētu, lai mēs pie šiem jautājumiem cieši sastrādājamies, uh, runājot tieši lūk par visu Eiropas Savienības teritorijas pārklāšanu, jo mani interesē ne tikai tas, ka lūk satelīti tiek palaisti orbītā, bet Eh, un ka tiek izveidot šīs bāzes stacijas zemes, bet vēlos, lai šīs sistēmas patiešām tiktu arī izmantotas. Un kamēr runājam par šo sistēmu piedāvātajām pakalpojumiem un aplikācijām, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saņemam garantijas no komisijas par to, ka apvārsnes 2020 programma ietvers atbilstīgo pētniecības finansējumu, kas ļaus tālāk izstrādāt aplikācijas šīm programmām tāpat arī pakalpojums, ko varēs izmantot iedzīvotāji. Pavisam drīz vien mums būs operatīva satelīta infrastruktūra un attiecīgās bāzes stacijas, un tas jau viss būtu ļoti lieliski, bet ja mums nebūs atbilstīgo pakalpojumu un aplikāciju, tad sistēma vienkārši netiks izmantota tā sākotnēji paredzētajiem mērķiem. Un jāsaka, līdz ar to neizmantos uh, piedāvāto potenciālu. Un pēdējais jautājums ir saistīts ar pārvaldības jautājumiem. ir ļoti skaidri izstrādāti plāni līdz pat 2020. gadam šajā jomā redzu to šeit regulas priekšlikumā, bet mans jautājums komisijai ir šāds. Kurš tad būs atbildīgs par operatīvo pusi pēc 2020. gada? Kurš būs tas, kas būs atbildīgs par finansējumu, kas būs atbildīgs par cilvēku resursiem un tā tālāk? Ar nepacietību gaidu diskusiju. Paldies! Paldies! Ir vēl vairāk runātāji, kas vēlas izteikties, saka priekšādātāji, un faktiski jau esam pārsnieguši šim jautājumam atvēlēto lauku. Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs, bet tomēr lūkšu visi izteikties lakoniski. Lambert kungs, lūdzu! Paldies priekšsādātāji. Man ir divi jautājumi un abi divi saistīti ar budžetu. Nu, pirmām kārtām es īsti nesaprotu šajā regulas projektā. Tiek runāts eh, par par septiņiem gadiem, un man eh, strauji aprēķina liecina, ka mēs nonākam līdz septiņiem, bet jūs kaut kā te nonākat pie lielāka skaitļa. Vai tad mēs runājam par to visu šo opciju, to starp arī šo dzīvības drošības funkciju, jeb mēs nerunājam par to, un eh, tas mans pirmais jautājums. Otram kārtām tātad ir šī pieprasītā rezerve. Budžetā man nav īsti skaidrs. Otrs elements. Kāda veida iespējas mēs varētu vēl izmantot, ja vēlētos pieļaut to, ka militārā Galileo izmantošanas daļa tiek apmaksāta un, eh, no, no dalību valstu puses, respektīvi, ka budžeti finansē dalību valstis. Tātad daļēji šī budžeta, Galileo izveids bu, budžeta daļa varētu finansēt no dalību valstu budžetiem, tāpēc, ka tās varētu to izmantot tālāk saviem drošības pakalpojiem militārā jomā. Jo es domāju, ka tādā gadījumā dalību valsts, nu, protams, katra varētu atbilstīgi savu damumu dot budžetā. Lies paldies, saka priekšādātāji, tālāk nākamais runātājs. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se připojím k těm, kteří... Paldies, priekšādātāji. Vēlos pievienoties tiem, kas teica komisijai par šo jauno svaigāko informāciju, ko tās niedz šorīt. Negribu atkārtoties eh, mm, un, eh, cit, un teikt to pašu, ko teica kolēģi, kas eh, teica ļoti būtiskus punktus, bet ārkārtīgi priecājos, ka, lūk, šobrīd zinām, kā infrastruktūra praksēs darbosies. Priecājos, ka mums arī skaidri izstrādāts laika grafiks, kā šie sadalīti tiks izmantoti dažādu pakalpojumu sniegšanai. Par ārkārtīgi svarīgu uzskatu lūko un piekrītiem, kas jau par to runāja, ka vispirms vajadzētu gūt daudz skaidrāku pārskatu par plānotajām aplikācijām un pakalpojumiem, kā arī par finansējumu, kas ļaus šādas aplikācijas izstrādāt. Būs taču noteikti arī pieteikumi sistēmas izmantošanai no Eiropas iestādēm un no varas iestādām, bet tāpat vajadzētu būt arī cita veida pieteikumiem, eh, piemēram, no universitātēm, citiem institūtiem un iestādēm. Un šobrīd, jāsaka, mums nav ne mazākā priekšstata, kādu potenciāli sistēmas izmantošanas pieprasījumu varētu tikt saņemt. Un es domāju, ka būtu ārkārtīgi liederīgi, ja mēs varētu šādu priekšstatu gūt. Komisija varētu mums pastāstīt kāda veida pieprasījums tad tā ir paredzējis, ko mēs varam gaidīt nākotnē. Jo mēs nevaram gaidīt līdz 2014. gadam un ne jau nu līdz 20. gadam pavisam ne. Vienalga, vai tie būtu pētniecības institūti, universitātes, kas izstrādā visu šīs aplikācijas, lai varētu attiecīgi izmantot, nu, e, jā, būs vajadzīgs kaut kāda veida ievedlaiks, lai šādas pieprasījums un aplikācijas izstrādātu. Paldies! Un visbeidzot, beidzamais runātājs, Annu referents. E, děkuji, paní předsedkyně. E, já bych také chtěl vyjádřit. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu ļoti priecīgs par to, ka esam sasnieguši šo posmu procedūrā un esam nākuši klajā ar šo e, regulas priekšlikumu. Tagad Eiropas parlaments jau otro sasaukumu lau, laiku apliecina to, ka tas ir pietiekoši kompetents, un es ceru, ka arī nākotnē mēs jau pierādīsim, kā uh, vērtīgu sarunu partneri. Mums ir jāizveido tāda veida regula, kas panāktu to, eh, uz ko norādīja iepriekšējā runātāja. Es varu tikai piekrist. Efektīva finansējuma izmantošana ir svarīga, taču šajā regulā mums ir arī jānodrošina neatkarība un elastība tām organizācijām, kas atbildīgs par šo projektu. Tiem, kas šeit strādā pie šīs regulas šodien, mums patiesībā reāli nav priekšstat par to, kāda, kāds šis projekts būs nākotnē, kāda būs tā mērķa. Katrā ziņā esmu pateicīgs par iespēju turpmāk strādāt ar kolēģiem. Liels paldies! Paldies, tad priekšsēdētāji! Divi kolēģi pieteicās izteikties Van Nistelroja kungs, eh, kungs un tad Roja kungs. Priekšsēdētais kundze, daži komentāri, pavisam īsi. Pirmkārt, ļoti labi, ka uzņemtais ātrums eh, saglabājas, mēs esam nopietni noskaņoti paturēt šo regulu un arī aizstāvēt parlamentu nostāju, jo ne visi ir pārliecināti par to, ka būtu mm, atbalstām šis projekts arī no finansiāla viedokļa nākošo debašu laikā. Tāpēc esmu priecīgs eh, par to, ka uzņemtie apgriezieni turpinās. Un tad divi īsi jautājumi. Runājot par rūpniecību un par līdzdalību. Mm, pirmajā fāzē strādājot pie Galileo, te netika panākti sasniegumi. Tad kāda jums ir garantija? ka nākošajā fāzē šī rūpniecība, industrija, nozars iestāsies. Un ko darīt ar citām valstīm Eiropā, kas grib izmantot mūsu investīcijas? Kā šīs valstis var uh, izmantot šīs iespējas un kā tā, kāda ieguldījuma tās paši no sevis var sniegt? Nu, arī vēlos uzklausīt atbildes uz citiem jautājumiem, kas šeit tika uzdoti. Paldies, turpin priekšstādātāji. Vitorija Prodi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu iepriekš sacītajiem. Tomēr es gribētu norādīt, ka investīcijas ir jāpātrina. Uh, Galileo izmaksas palielinājās, taču tas nedrīkst nozīmēt to, ka uh, ka mums būtu jāatsakās no šī projekta. Otrādi mums ir jārīkojas tieši ātrāk, jo īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos, jo šīm infra Eiropas infrastruktūrām šā kā tā beigās būs jāatmaksājas. Tāpēc es aicinātu šo procedūru pātrināt. Jo ja mēs varam ietaupīt laiku, tad mēs ietaupīsim tādā veidā arī degvielu. Mēs ietaupīsim laiku aviācijas nozarei, jo īpaši. Nu, runājot par visiem šiem satelā, satelītiem, satelītu zvaigznājiem, ja tā varētu sacīt, mums ir jāpieņem ļoti skaidra nostāja. Mums tiešām jādara viss, kas mūsu spēkos, lai spērtu soļus uz priekšu un atbalstītu šo projektu. Piemēram, gājumēs arī būs ļoti svarīgs projekts, un tas beig beigās atmaksāsies. Un viss tas ir jāņem vērā. Tādā veidā mūsu Eiropas infrastruktūra varēs sniegt visas nepieciešamās pakalpojumus pēc iespējas drīzāk. Paldies! Paldies, Silvija Tikaus, atpriekšstādātāji, taču lūdzu pēc iespējas īsāk izsakieties. Paldies, Patricija. Ņemot vērā to, ka abas programmas ir Eiropas Savienībai simboliski svarīgs institīvs un daudzas citas nozars ir atkarības no šīm divām programmām Es eh, gribētu ierosināt priekšādātājs kundze, un tas ir arī ierosinājums kolēģiem, organizēt nelielu uzklausīšanu par Galileālu, Galileo Egnos un GNS. Tas būtu labi visiem kolēģiem, kurus tas interesē, un jo īpaši viņi gūtu skaidru iespaidu kā šīs trīs programmas attiecās, kādas ir to perspektīvas. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji un koordinātori izskatīs eh, šādas uz, uzklausīšanas iespējas. Lamāna kungs. Nu, katrā ziņā jautājumu bija daudz, tāpēc lūdzu ņemiet varā. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu atbildēt uz eh, jautājumiem pēc iespējas ietaupot laiku. Pirmais jautājums. Tā kā sadalīt uh, uh, atbildības jomas starp Eiropas kosmosa aģentūru un GNSS iestādēm. Tā sākšu ar EGNOS sistēmu. Kā desmit gadu laikā šī uh, Eiropas kosmosa aģentūra sekoja tam, kā šīs infrastruktūras tiek veidotas. Tagad šī infrastruktūra darbojas, un šodien uh, Komisija nodarbojas ar dažādiem līgumiem, ar operatoriem, ar satelītas sistēmām, lai tātad satelītas sistēmām tiktu iekļauts tas, kas vajadzīgs, un tad mēs sadarbojamies ar Eiropas kosmosa aģentūru. Nākotnē šī loma, ko īsteno komisija, tiks īstenot no gaisā puses. Tā kāda atšķirības ar gaisā un Eiropas kosmosa aģentūru? Eiropas kosmosa aģentūra attiecībā uz diagnostu sistēmu E, nodarbosies ar nākotnes e, struktūrā. Jautājums par to, kā, teiksim, mainīt signālu 5-10 gadu laikā, kā šo sistēmu padarīt efektīvāk, kā aktualizēt to, jo es jau sacīju, ka EGNOS balstās uz GPS, un GPS arī attīstās, un līdz ar to jāattīst arī EGNOS sistēmai. Nu, tālāk, runājot par 7 miljardiem eiro un par iespēju nepārkāpt šo budžetu, nepadarīt to lielāku. Me, mēs katrā ziņā gribam izvairīties no uh, paredzēto summu uh, pārsniegšanas. Ja mums šodien ir reāli līgumi, mēs esam precizējuši, cik izmaksās satelīts, cik maksā operators, kurš uh, Um, ar kur tagad ir sadarbība. Tātad pamatojas uz šiem, šiem skaitļiem mēs esam izstrādājuši savu budžetu, un līdz ar to mēs esam paredzējuši arī riska faktors, jo arī šāda veida augstās tehnoloģijas varbūt riska skartas, un tā vietā, lai mums būtu jā, jāvērš pie budžeta iestādēm lūdzot palielināt budžetu, mēs esam rīkojuši tāpat kā visos citos gadījumos, kad ir darīšana ar augstas tehnoloģijas programmām. Uh, Mēs esam paredzējuši rezervi problēmu gadījumā. Un nu, tālāk runājot par sistēmu drošību. Jā, mēs e, regulāri skaidrojam, kā sistēmas ir drošas, lai mēs to varētu apgalvot. E, Mēs pamatojamies uz eh, konkrētu tādu kā čeklistu, kur ir uzskaitīts visi drošības, visas drošības prasības. Mēs to paši nesam izdomājuši. Te nāca klājā dalībvalstis, kurām ir daudz pier, liela pieredze ar šādām sistēmām, kas, kuru drošība ir svarīga. Tad uh, eh, sistēmas tiek akreditētas, lai nodrošinātu, ka tās atbilst visām drošuma prasībām, kas atainoja šajā lūk prasību sarakstā. Un mēs to darām nevis ar deleģēto faktu, deleģēto aktu palīdzību, bet te ir, zinām, cita apsvērumu, kur dēļ mēs to rīkojamies. Runājot par EGNOS, kā tas ir sēdz uh, Eiropas teritoriju. Šodien Eignos pārklājums ir liela, lielā e Eiropas daļā, taču runājot par Azoru salām vai Poloniju vai Poliju, diemžēl uh, šeit vēl pārklājums nav viendabīgs. Mēs esam paredzējuši paplašināt Eignos pārklājumu visā Eiropas Savienībā un pat vairāk, jo jo tā ir reģions, kas ir svarīgs eh, civilā aviācijai, tajā ir iekļautas arī valstis ārpus Eiropas Savienības, un tad mēs esam paredzējuši izvietot vairāk stacijas Eiropas Savienības teritorijā, lai mums izdotos eh, pārklāt arī Eiropas Savienību, Eiropas periferijas zonas. Un runājot par šām bažām par uh, digitālajiem tah tahogrāfiem un par to, ka Galileo būs pilnīgi operatīvs tikai no 2020. gada. Es gribu pieminēt, ka šī operatīvā sistēma nebūs atkarīga tikai no EGNOS un no Galileo, bet arī pamatosies uz amerikāņu sistēmu, piemēram. Tātad tie mūsu kolēģi, kas nāk lējā priekšliku par tahogrāfiem, ļoti labi apzinās, ka mēs nepaļaujamies tikai uz EGNOS vai Galileo, lai nodrošinātu šādu veidu pakalpojumus. Uh, Tagad runājot par plānu šodien, jā, mums ir plāns uh, līdz 2020. gadam, taču, protams, ka mēs strādājam arī mm, pie mūsu nākotnes plāniem. Un runājot par finansējumu un operatīvo, operatīvajām atbildības jomām, dalību valstis, kas vēlas izmantot, šīs sistēmas var tās izmantot, un tad uh, valstīm ir jāsaka šo sistēmu izmantošanu, runājot par operāciju pārvaldīšanu. Jūs zināt, ka līdz 2020. gadam tā būs GSA, iestāde, mm, kas nodarbosies ar šo pārvaldību. Runājot par 7 miljardiem vai 7,8 miljardiem, jā, 7 miljardi eiro ir pamatojoties 2011. gadu, bet 7,8 miljardu eiro pamatojas uz daudzgadu finanšu plānu, ņemot vērā inflācijas. Inflāciju. Un tagad eh, jautājums par to, eh, vai ārmijai eh, būtu kas jāfinansē, ja tā vēlētos to izmantot. Jā. Mm mēs mēģinam noskaidrot, vai tās dalībvalstis, kas grib izmantot PRS, varētu maksāt uh, nodokli par šā PRS lietošanu, bet vēl mēs neesam panākuši rezultātu šajās debatēs. Runājot par um, izmantojumu, jā, mēs, vai aplikācijā, mēs uh, negadīsim 2014. gadu, lai tās izstrādātu, jo jau 6. un 7 pētniecības pamatprogrammā ir paredzēts aplikācijas izmantojuma aviācijas, navigācijas, eh, te, telefonu sakaru un tā tālāk jomā. Un varbūt pēdējais jautājums par jā, eh, pēdējā atbildi Uz pēdējo jautājumu. Jā, mums ir paredzēta stratēģija dažādām valstīm ārpus Eiropas Savienība. Mums jau ir vienošanās ar Norvēģiju, tā tagad pilntiesīgi darbojas līdz šai programma. Mēs esam gandrīz panākuši rezultātus mūsu sarunās ar Šveici, un tagad jau ir atbilstības nolīgumi par uh, atbilstības starp ASV, GPS un Eiropas Galileo sistēmu, bet, nu, katrā ziņā informācija mums ir. Mēs esam gatavi vēl atgriezties uh, pie jums uh, minu uzklausīšanā un sniegt tālāk informāciju. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Vēl viens veids, kā papildināt informāciju, būtu vienkārši sagatavot paziņojumu ar detalizētākiem detalizētāk aprakstu. Bet, nu, katrā ziņā jūs izteicāt ļoti skaidri, ja arī Nesku kungs gribētu ko sacīt, tad lūdzu dariet to ātri. Paldies priekšsādātājai, pat labam nav vairs nav, nav nekas piebilstams. Turpin priekšsādātāju. Balsojums būs 8. maijā. Liels paldies visiem, kas piedalījās šajās ļoti vērtīgās diskusijās. Nākošais darba kārtības punkts. Mums gan vairs ir atlicis kurš tikai 15 minūtes. Lūkšu jūs izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Tad nākošais darba kārtības punkts ir programma Radošā Eiropa. Došu vārdu atzinumu sagatavotāju Silvijai Adrienai Tikau. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uzsvērt, uzsvērt, cik svarīgi ir šie radu, šis šad, cik svarīgs ir radošās nozares, lai nodrošinātu izaugs apmēram 4,8 ES, 4,8% no ES IKP tiek tieši um, radīta ar kultūras un radošiem nozarēm. Maziem vidējiem uzņēmiem kultūras nozarē, radošies nozarēs ir grūtības īpaši, um, piemēram, intelektuālo īpašumu tiesību dēļ, jo bieži vien šie produkti, šis preces nav tādi kā plaši izplatīti. Tad vēl grūtība, tālāk grūtības virzīt projektus, reklamēt tos finanšu institūcijas pietiekoši daudz neiegulda šajās nozarēs, jo tās pārāk maz zina par šīm nozarēm, negrib riskēt. Uh, Mums nav pietiekoši daudz data par to, kāpēc mazajiem vidiem uzņēmumiem ne, neizdodas panākt iegūt kredītus. Esmu nākusi klajā ar vairākiem grozījumiem, ar konkrētiem mērķiem attiecībā uz šo programmu. Tā ir runa par uh, kultūras un uh, radošo nozaru pielāgošanu digitalizācijai un globalizācijai, pieeja kultūras radītām precēm šādu preču uzglabāšana vai produktu uzglabāšana digitālā formātā, attiecības starp kultūras joma un privāto sektoru, attiecībā uz kultūras vērtības satura digitalizāciju. Un viens no programmas mērķiem manā skatījumā, es arī to iekļāvusi, ir uh, pieejas nodrošināšana cilvēkiem, um, invalīdiem, um, kultūras precēm. Divu grozījumu mērķis ir noskaidrot budžeta jautājums uh, attiecībā uz abām programmām. Un es arī esmu skatījusi līdzfinansējuma jautājumu. Tiem, kas piedarbojas, eh, tiem, kas piedalās eh, šādos programmās, ir ļoti svarīgi zināt, kādi, kādi līdzekļi tiks iesaistīti. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Kelīgums pirmais manā runātāja sarakstā lūdzu. Jā, tas ir. Micro, <laughs> please. Sorry. I welcome the Creative Europe program. Augstu vērtēju mm, komisijas priekšlikumu radošai Eiropai. Kultūras eh, komiteja, protams, ir galvenā komiteja. Es tikai gribēju pastāstīt itre kolēģiem, ka valda zināma skepse attiecībā uz visām trim jomām šai programmai. Agrāk eh, te bija skaidrs sadalījums Te būtībā ir salīdzināmi priekšlikumi Erasmus programmas sakarā. Katrā ziņā te tiek palielināts budžets 1,8 miljardi, tā tas palielinājums par 27%, un tas norāda, ka šeit ir Eiropai piln, pievienotā vērtība vadot eh, kultūras nozares Eiropā. Mums ir liela kultūras daudzveidība Eiropā, un eh, tā, tā varētu nodrošināt eh, daudzas darba vietas. Jā, mēs atbalstīšu. 2008. gadā bija 4,5% eh, no IKP un 3,8% no um, visiem nodarbinātajiem Eiropā. Es augstu vērtēju tikā kundzes atzinumu, jo īpaši viņas komentārs tagad. Viņai ir pilnīgi taisnība. Uh, ka viņi vēlas uzlabot tekstu, pieminot invalīdu potenciālu kultūras jomā. Viņi, te ir arī laba, labi paredzēts veicināt privāto un valsts sektors sadarbību un arī digi, digitālo saglabāšanu, jo pastāv riskam, ka uh, ātru tehnoloģisko progresu ietekmē mēs zaudēsim kultūras, um, um, kultūras uh, preču būtību. Un augstu vērtēju ar Eiropānu projektu. Mans prioritāts grozījumiem pirmkārt būtu šāds vienkāršošana darba vietas, pieeja finansējumam, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem sports, sociālajie mediji un um, informatīvās kampaņas. Daži īsi komentāri vienkāršošana. Mēs parlamentā par to visnotaļ bieži runājam. Un pavisam nesen man sazinās neliela asociācija manā vēlēšana apgabalā. Un šī asociācija sacīja, ka viņai bija tā nelaime uh, gūt grantus, jo Tā ir neliela asociācija, brīvprātīga, un viņai ir milzīgi daudz jāatskaitās par, par šīm izmantotajām summām, un tas ir pilnīgi kontraproduktīvi. Tā tad varētu būt vienkāršots administratīvais process, tas attiektos gan uz laiku, gan uz auditēšanu, gan uz ziņošanu tā vietā, lai aizpildītu briesmīgus darba stundu grafiks, varētu izmantot elektroniskā formatā. Uh, mēs vakar runājām par septīto pamatprogrammu un apvārsni 2020. Un, un es vēlreiz gribētu aicināt uh, atdalīt mikro uzņēmumus, mazos uzņēmumus un vidējos uzņēmumus. Runājot par darba vietu izaugsmi, ir jāveicina klasteru veidošanās, jo kultūras un radošās nodzars var nodrošināt jauns darba vietas. Uh, Tātad vairāk uzmanības jāpievērš tieši pamatnoteikumiem šāda veida klasteriem. Tādi pastāv Barcelonā, Berlīnē un manā valstī galējā. Runājot par pieeju finansējumiem. Pat laban, bankas nevēlas eh, aizdot maziem vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši kultu, kultūras nozarei strādājoši. Tātad jāizveido īpaši instruments tieši uh, Eh, maziem vidiem uzņēmumu kultūras nozarēs. Sports, tas ir jāatzīst kā daļa no mūsu radošām kultūras nozarēm. Tātad es eh, savā atzinumā iekļaušu atsauces sporta sociālajiem mēdī, tādi kā YouTube un Facebook, būtu svarīgas tehnoloģijas, kas uh, veicinātu kultūras un radošu nozaru attīstību Eiropā. Un visbeidzot, iespējams, ka tas visvarīgākais punkts no manas puses Es uzsvēršu to, kas svarīgi ir man. Ja mēs gribam veicināt kultūras un radošās nozares Eiropā un veicināt Eiropas pilsonības izpratni, mums mūsu projektos ir jāatsauc uz visiem Eiropas Savienības simboliem. Palāk bieži uh, nopelns par, šiem, mm, produ, par šiem projektiem plūc uh, uh dalībvalstis, nevis Eiropas Savienību, viens paraugs. Uh, Pirmdienas rītā, agri no rīta, es no savas valsts ceļoju šeit. Bija kāds ministrs, kas izteicās par to, cik naudas tiek tiks tērēts skolu infrastruktūras uzlabošanai, taču nebija nekāds atsauces cik naudas tieši nāk no Eiropas Savienībā, un patiesībā tieši 250 miljonu nāk no Eiropas Savienības, bet nekāds atsaucis to nebija, un šādu veidu situāciju mums jāuzlabo. Paldies, priekšsādātāji, paldies. Kelī kungam Takuls kungs lūdzu. Arvoisa, <clears throat> arvoisa puheenjohtaja. Paldies, priekšstādātāji. Izteikšos pavisam īsi. Kelija kungs pievērsās mm, visiem svarīgākiem punktiem. Gribu pateikties Adrienai Tikau par viņas uh, komentāriem un par viņas atzinumu par viņas atzinumu projektu. Šī parlamenta viens no lielajiem mērķiem šīs sasaukuma laikā ir vienots digitālais tirgus. Radošumu nevar diktēt, ir jāveicina inovācija. Tas ir priekšnoteikums radošuma attīstībai. Tātad Mums ir jānodrošina vienots digitālais tirgus un jāatrisina e, visi ērkšķēnie intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi. Pat labam pastāv dalību valstīs daudz dažādu asociāciju, kas ir atbildīgas par autortiesībā, un tas vienkārši liek šēršļus progresam. Es uzskatu, ka atzinuma projekts ir ļoti labs. Mm Un tas būtu jāiekļau e ES 2020 stratēģijā, ar ko tas ir cieši saistīts. Un izskatot šo jautājumu, mums jāpatur prātā, ka e ES 2020 stratēģija ir tāda visaptvaroša stratēģija, un visas citas programmas, kas saistītas ar izaugs vai ES pievienotās vērtības veidošanas mērķi, ir jāsasaist ar šo visaptvarošo stratēģiju. Pavisam īsi. Uh, Es augstu vērtēju to, ka ir atsauce uz daudzvalodību, uz daudz uh, kultūras, daudzveidīgām kultūrām, uz kultūras daudzveidību un uz citām daudzveidības formām. Tas nodrošina pie kultūras pakalpojumiem. Es domāju, ir ļoti labi, ka mēs rūpējamies par visām etniskām grupām un visām iedzīvotāju grupām. Piekļuve kultūrai ir būtiski svarīga. Un nobeigumā vēlreiz gribu uzsvērt, cik, ka mums ļoti nepieciešams vienotais digitālais tirgus un ceru, ka tas mums, šis dokuments mums palīdzēs pie tā nonākt. Ir pēdējais brīdis dalībvalstīm apzināties, ka tām ir nepieciešams vienotais eh, digitālais tirgus, lai nodrošinātu izaugs. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji! Silver, pregando rappresentante della Commissione europea, la pre... Silvei kundze no komisijas. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas vēlāk, jo balsošana sāksies pēc dažām minūtēm. Thank you. Uh, ne... Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, ka devāt man iespēju izteikties un izteikšos pēc iespējas kodolīgāk. Gribēju pateikt, ka mēs ļoti augstu vērtējam uh, to atzinumu, ko ir sniedzis parlaments, un mēs, protams, varam jums piekrist daudzējādā ziņā. Es varbūt izteikšu tikai dažas īsas piezīmes par uh, to, kam pieskārās kolēģi. Uh, runāšu par vienkāršošanu. Mēs esam uzsākuši jau. Uh, vienkāršošanas procedūru, ir ieviestas elektroniskās veidlapas. Mēs turpinām strādāt pie šīs iniciatīvas. Ja tiek izmantotas uh, vienotās uh, likmes, uh, lai, piemēram, MVU, kas strādā radošajā un kultūras jomā, varētu gūt nozīmīgu atbalstu. Un mēs atbalstam nevienu MVU, bet arī mikro uzņēmumus. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka šādiem uzņēmumiem nevienmēr klājas viegli, piemēram, lai varētu piesaistīt ES finansējumu. Un, ja runājam par darba vietām, mēs veicinām klasteru veidošanos valsts un privātās partnerības un esam apņemšies šo darbu turpināt arī nākotnē. Ja runājam par piekļuvu finansējumam, es gribēju Eh, pastāstīt par garantiju instrumentu, pateicoties kuram mēs varētu mainīt eh, domāšanas paradigmas, kas valda banku sektorā, lai tiktu sniegts atbalsts arī tiem, kas darbojas kultūras jomā. Uh, Un vajadzētu izvairīties no tādas situācijas, ka šajā sektorā nodarbinātiem vajadzētu eh, pašiem uzņemties ķīlu sniegšanu, lai varētu uh, pretendēt uz aizdevumiem. Un, protams, būs arī uh, vairāk saiknes starp Erasmus for All, uh, kas ir paredzēts sportistiem un kultūras jomā strādājušiem. The Commission has recently adopted Ja mēs runājam par simboliem, komisija nesen pieņēma jaunu vizuālo identitāti un mediju programmā tiks izmantoti arī konkrēti marķējumi, kas uh, tiek lietoti jau kādus 30 gadus. Mēs tos izmantosim līdz 2013. gadam un pēc tam varbūt izmantosim jauns marķējums. Un visu beidzot šī programma ir iekļauta arī 2020. gada stratēģijā un cieši sasaucas um, ar mērķi radīt jaunas darba vietas, un, protams, šajā sektorā ir iespējams arī radīt ļoti kvalitatīvas darba vietas. Protams, jārunā arī par digitalizāciju, globalizāciju, un šai jomai ir nepieciešams lielāks atbalsts, lai viņi varētu izmantot sev pienākušās iespējas. Paldies! Eko, eh, la kolega Tikau. Paldies! Tikau kundzei nav ko piemetināt. Šķiet, esam beiguši diskusijas tieši laikā, un visi grozījumi ir jāiesniedz līdz 3. aprīlim 12.00 pirms ķerties pie nākamā darba kārtības punkta gribēju pateikt, ka ir ieviesusies zināma tradīcija. Mēs sveicam jubilārus. Umačičevičs kungam šodien ir dzimšanas diena. Sirsnīgi sveicu viņu. Credo che possiamo interrompere. Hm? Kolēģi, varam turpināt darbu. Imam un momento di pausa prima di, in modo che ciascuno si... Īs, īs pārtraukums. Vienkārši sagatavojieties eh, balsošanai, eh, paņemiet balsošanas sarakstu, ja vēl to nesat izdarījuši. Allora, ci prepariamo per eh, i voti. Kolēģi, tagad mēs balsosim. Lūdzu, pārbaudīsim, vai strādā elektroniskās balsošanas ierīces. Tātad, lūdzu, tagad izmēģināsim. Lūdzu, nobalsojam. Kas par? Kie kontro? Nobalsojam, vienkārši ievietojot kartītes balsošanas aparātā, esam beiguši balsot. Jā, šķiet, ka viss darbojas, kā tam vajadzētu notikt. Ļoti labi. Primo voto. Point of order, Mr. Putikofer ir jautājums par procedūru. Lūdzu, es gribēju pateikt, ka es neesmu paņēmis līdz balsošanas kartīti, bet es jebkurā gadījumā balsošu. Nu, varbūt pieskaitiet klāt man balsu. <laughs> C'è un coro di disapprovazione forse. Ma... Jūs jau dzirdējāt šos izsaucienus, ko kolēģi jums veltīja. Nu jā. Uh, Labi, tagad balsosim. Pirmais ir tikau kundzes ziņojums. Konkurēt spējīgs uh, digitālo pakalpojumu tirgus. Pirmais grozījums, kas par? Pret? Atturis? Pieņemts. Otrais grozījums par? Pret? Atturis? Pieņemts. Ceturtais grozījums, kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur 2, kas par? Pret pret, atturas, pieņemts. 15. kas par, pret, atturas, pieņemts. 17. kas par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. kas par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. kas par pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 4. kompromis, kas par pret atturas pieņemts. 29. kas par pret atturas pieņemts. 30. kas par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 31. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 32. kas par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 39. ar mutisku grozījumu. Cukāls kungs ir iesniedzis. Lūdzu. Kolēģis grib kaut ko vēl piemetināt. Lūdzu. Es vārdi Boss and Gaps 39. Eh, grozījumā, tur jāpiemetina vēl sekojošais. Financial commitment to reduce both digital literacy gaps and competence gaps by half by 2015. Tas tā tad ir mans mutiskais grozījums, saka Cukals kungs. Labi, balsojam par 39. ar mutisku grozījumu. Kas par? Pret? Atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 46. kas par, pret, atturas pieņemts. 47. kas par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas pieņemts. 49. par, pret, atturas pieņemts. 50. kas par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 52 par, pret, atturas, pieņemts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 9 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 10 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 16 par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. IMCO 23 jāpārbauda labi par 16. IMCO 16 nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Ah, la votazione aperta, scusate. Io non vedo. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, nebija pārāk liels balsu pārsvars, bet pieņemts. IMCO 23 par. Pret atturas pieņemts. Kult 2, kas par pret atturas pieņemts. Kult 4, kas par pret atturas pieņemts. Kult 6, kas par pret atturas pieņemts. Kult 7, kas par pret atturas pieņemts. Kult 7, Kas par? Kult 8 atvaino, saka priekšsēdētāji, kas par pret atturas pieņemts, kult 9 par pret atturas pieņemts, kult 10 par pret atturas pieņemts, kult 11 par pret atturas pieņemts. Jūrī viens, kas par pret atturas pieņemts, jūri divi par pret atturas pieņemts, jūri četri par pret atturas pieņemts, jūri seši par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gribēju uzteikt mūsu referenti. Per questo voto così, così unitario. Ha chiesto la parola. Mēs Varam redzēt, ka mēs esam ļoti vienoti. Tikau kundze, lūdzu. Paldies, es gribēju sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, it sevišķi ēnu referentiem un sekretariātam par visu darbu, ko viņi ieguldīja ziņojuma tapšanā. Būtikofer kungs, lūdzu. Būtikofer kungs, jūs lūdzat vārdu? Kamēr? Okay. Būtikofer kungs kaut ko saka eh, ar neieslēgt mikrofonu, nav dzirdams. Paldies! Nu jā, šis bija ļoti vienkāršs balsojums. Tagad eh, ķersimies pie nākamā. Bene, passiamo al... Kolēģi. Turpināsim par Kroicmana ziņojumu. Pirmais grozījums. Kas par? Pieņemts. Otrs grozījums par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par? Pret. Atturas pieņemts. Devītais grozījums ar mutisku grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 11. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 12. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts, saka priekšsēdētāji, 36. par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. grozījums par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48. par pret pret atturas pieņemts, 49. par, pret atturas pieņemts, 51. par, pret atturas pieņemts, 52. par, pret atturas pieņemts, 53. divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas pieņemta, 54. grozījums par, pret atturas pieņemts, 55. par, pret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 atturas pieņemts. 67. ar mutisku grozījumu. Par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Votazione aperta. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies kolēģiem. Siamo al Langen. Langen. Tagad balsosim par Langen kunga atzinumu. 41. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. grozījums par pret atturas atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais par ar mutisku grozījumu. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Astotais par. Pret. Atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromis par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais par, pret, pret atturas pieņēmts. 14. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņēmts. 15. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņēmts. 16. par pret atturas pieņēmts. 17 par pret atturas pieņēmts. 18 par pret atturas pieņēmts. 19. par pret pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 21. Sākam balsot elektronus par 21. jāpārbauda. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 20 pār 30 pret noraidīts. 22 pār pret atturas noraidīts. 23 pār pret atturas pieņemts. 25 pār pret atturas pieņemts. 24 pār pret atturas pieņemts. 26 pār pret atturas pieņemts. 1 pār pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Jāpārbauda labi, nu, balsojam elektroniski par pirmo, sākam balsot. Votacione Q. Beidzam balsot. 36 par, 15 pret pieņemts. 28 par. Pret. 28 eh, a favore. 28 par. Pret atturas. Pārbaudīsim, nobalsojam e- elektronis par 28. sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 37 par 18 pret. Pieņemts. Allora, approvato. 29. 29 par. Pret. Atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret noraidīts. 30. Labi, varam pārbaudīt. Balsojam elektroniski par otro, sākam balsot. Tu. Tu. Votazione aperta. Sākam balsot. Kjūze. Beidzam balsot. 30 pār 25 pret pieņemts. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 31. par pret atturas pieņemts. 33. Atvainojos, saka priekšsēdētāji, par to nav jābalso ceturtais trijās daļās. Par. Trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas. Man šķiet, ka ir noraidīts, bet eh, nobalsosim elektroniski. Sākam balsot par eh, otro daļu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 30 par, 23 pret pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemta. Trīsdesmit piektais grozījums par pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 37 par, pret, atturas, noraidīts. 38 par, pret, atturas, noraidīts. 39 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 54 favore, 1 stenuto.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 Bene, allora la votazione è finita, ringrazio tutti i relatori. Esam baiguši balsošanu. Gribēju pateikties referentiem un visiem pārējiem, kas piedalījās balsošanā. Tagad mēs varam radošajām gāzēm. Šķiet, ka referents nav ieradies. Tas ir Takis Hadži Džordžo. Oui. Il est là, il est là. Il est là? Perfekt. Nē, tomēr uh, Hadi Gorgie kungs ir zālē. Dosim viņam vārdu. Bon, emis, θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηριχθεί. Priekšsādātājs kundze. Man šķiet, ka komisijas priekšlikumu vajadzētu atbalstīt, lai būtu labāki monitoringa mehānismi attiecībā uz siltumnīca efektu gāzu emisijām. Mūsuprāt. Priekšstādētāji pārtrauc runātāji. Hadigorgija kungs. Pagaidīsim, lai tie kolēģi, kas vēl nav paspējuši atstāt zāli, to izdara, lai jūs varat runāt uh, normālā atmosfērā. Bene, possiamo iniziare, prego. Hadzi Gorgiju kungs, lūdzu, jūs varat sākt atkal. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad es teicu, ka mana politiskā grupa atbalsta komisijas priekšlikumu par labāku monitoringa mehānismu pārvaldīšanu. Tas ir monitoringa mehānisms uh, siltumnīca efektu gāzu emisijām. Domāju, ka priekšlikums ir labi pārdomāts. Un pateicoties tam, varēs samazināt klimatu pārmaiņu radītās sekas. Domāju, ka pateicoties šim priekšlikumam dalību valstis varēs samazināt savas emisijas un labāk ievērot tās saistības, ko uzliek līgumi. Es gribēju piedāvāt uh, dažus uzlabojumus no savas puses, jo joprojām vairākas problēmas joprojām nav izskaustas. Ja mēs runājam par siltumnīca efekta gāzēm, ir jāpārliecinās, ka dalību valstīs situācija turpmāko gadu, dēļ, turpmāko gadu laikā nepasliktināsies, jo, protams, ekonomiskās krīzes dēļ nevar ieguldīt tik daudz līdzekļu, lai varētu aizsargāt vidi. Zaļais fonds joprojām nav izveidots. Īstenībā zaļais fonds eh, tika domāts eh, nabadzīgām valstīm, lai tās labāk varētu samazināt klimats pārmaiņu ļaunās sekas. Ja mēs domājam par Eiropas eh, emisiju tirzniecības schēmu, mums ir jāizmanto labākas metodas. Un bija izmantot metodika piesārņotais maksā. Mēs gribam parūpēties lai nebūtu jāmaksā tiem, kas cieši no piesārņojuma, bet gan tieši piesārņotājiem. Priekšlikumā mēs ņemam vērā to, ka Kipra un Malta joprojām nav uh, parakstījušas Kyoto protokolu pirmo pielikumu. Šķiet, komisijas priekšlikums tika sagatavots pirms abas valstis uh, šo pielikumu Kyoto protokolā parakstīja. Tātad uh, notikumi nedaudz aiztaisās priekšā šim priekšlikumam. Šķiet, mums būs iespēja par šo ziņojumu apspriesties arī citā komitejas sanāksmē, kad būšu gatavs izstrādāt vēl papildus priekšlikumus, kā uzlabot situāciju dalību valstīs, lai varētu sasniegt vairāk progresa. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Grazie. Paldies. Holas kundze, lūdzu. Thank you, Madam President. Priekšsēdētājs kundze. Es uh, atzinīgi vērtēju šo regulu, jo dalību valstīm patiešām ir jāsasniedz šie dekarbonizācijas mērķi. Uh, Un regulā tāpat ir noteikts, ka dalību valstīm ir jāpiedāvā caurskatāma un pietiekami e, vērtīga informācija par to, cik daudz e, atbalsta tās ir sniegušas attīstības valstīm, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņu sakām. Domāju, Tas uzlabos Eiropas eh, valstu imidžu un eh, pierādīs, ka mēs turam doto vārdu. Bet, protams, iespējams regulu uzlabot. Pirmām kārtām ir jāpadoma, jādomā par to visu ilgtermiņā un ir jāparūpējas, lai dalību valstis eh, samazinātu emisijas nevis tikai rītdien, bet censtos to darīt ilgākā termiņā, tātad līdz 2050. gadam par 95%. Tika pieņemta arī zemu izmešu ceļa karte, tur tika noteikti konkrēti mērķi attiecībā uz 2050. gadu. Tātad 20. gadā izmeši jāsamazina par 25% un 2040. gadā par 60%, procentiem salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem. Varbūt, ka regula varētu pieprasīt, lai dalība valstis monitorē un paziņo, kā nacionālie mērķi sasaucas ar šiem globālajiem mērķiem un Eiropas Savienības mērķiem. Savādāk E, dalību valsts varētu censties e, izmešus samazināt pārāk vēlu un visu darīt pēdējā brīdī, un tas, protams, radītu papildus izmaksas, un, protams, arī klimatam tas par labu nenāktu. Otrām kārtām, ja mēs runājam par uh, e, pilnīgu atteikšanos no izmešiem līdz 2050. gadam, tas ir pietiekami ambiciozs mērķis, un mums ir jādomā par tādiem pasākumiem, kas sakrīt ar ETS, gan arī tādiem, kas ir ārpus šīs schēmas. Ir jādomā arī par. Uh, lauksaimniecību un lauksaimniecībā izmantoto transportu, un par ēkām īstenībā te vispār nav neviena vārda, bet ēkā apsaimniekošana rada tieši 20% no CO2 izmešiem visā ES. Tātad dalībvalstis regulā varētu iekļaut šo atskaitīšanās sistēmu. Un informēšana par to, cik daudz enerģijas tiek e, ietaupīts, e, sanējot ēkas un izmantojot atjaunīgos energoavotus. Mēs par to esam runājuši jau citos dokumentos, bet varbūt to visu varētu apkopot vienā. Un īstenībā tas neradīs papildus slogu, jo komisija to darīs tā vai tā. Un visbeidzot, ja mēs runājam par attīstības valstīm, Kad Kankūnā 2010. gadā notika konference, puses vienojās, ka katrai attīstības valstī vajadzētu sniegt labāku informāciju par to, kādu atbalstu viņi saņem no attīstītajām valstīm, piemēram, veidojot kapacitātes, izmantojot dažādas modernas tehnoloģijas un tā tālāk. Mēs gribam, lai finanšu un tehnoloģiskā uh, palīdzība patiešām nāktu par labu uh, attīstības valstīm un lai cilvēkiem tur tiktu piedāvāts arī zināšanas, lai viņi paši varētu samazināt izmešus. Mēs gribam, lai regulā tiktu ieviesta šī atskaitīšanās uh, prasība uh, gan attiecībā uz attīstības valstīm, gan attīstītajām valstīm, ņemot vērā vienošanos Kankūnā. Paldies! Paldies! Jordans Izēļa kundze lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs uh, runājam par ļoti daudziem dokumentiem, kas ir saistīti ar klimata aizsardzību, ekoloģiju, 2050. gada mērķiem. Bet es gribēju izteikties tā vispārīgi. Es ļoti rūpīgi vēl neizlasīju šo dokumentu. Atbildīgā komiteja ir vīdes komiteja. Tādēļ mums ir jārunā par uh, tiem jautājumiem, kas tiešās mērā skar tieši mūsu komitejas kompetences. Es, protams, varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Viņi teica prātīgs vārdus, bet mums noteikti vajadzētu atcerēties, kādas ir mūsu pilnvars un kompetences. Mēs, protams, visi vēlamies izveidot pietiekami efektīvu sistēmu. Tad, kad es iepazinos ar šo priekšlikumu, uh, Man tas uh, sākumā šķita ļoti sarežģīts. Tādēļ kopīgi ar referentu un ar referentiem mums jāsliek galvas kopā un viss jāpārbauda. Hals kundze jau teica, ka ir jāapkopo informācija un, protams, ja informācija būtu apkopota vienu vietu, tas noteikti būtu daudz veiksmīgāk, lai dalību valstīm nebūtu jācīnās ar papildus administratīvajām izmaksām. MVU nevajadzētu uzlikt vēl papildus slogu, bet eh, tad administrācija un pārvaldes eh, būs eh, vēl papildus noslogots. Ir dalībvalsts, kas šos noteikumus jau ir ieviesušas un dažas vēl to plāno darīt. Protams, ka dalībvalstīm ir jātaupa un ļoti daudzi tiek atlaist no darba. Tādēļ, ja tagad mēs te uzkrausim vēl papildus administratīvo slogu, tad tas uh, attiecīgajām iestādēm nozīmēs tikai liekas galvas sāpes, ne tikai MVU. Es gribu, lai šajā dokumentā tiktu minēts arī ETS un tam paredzētais finansējums. ETS schēmu nevar uzskatīt tikai par tādu naudas maisu. Mums ir jāparūpējas, lai līdzekļi tiktu izmantot mērtiecīgi. Dokumentā ir iekļauta prasība dalību valstīm, lai tās uh, par 80-90% līdz 2050. gadam eh, samazina savus izmešus. Komisija savā ceļa kartē jau to noteica, proti, ka šie mērķi ir tikai tādi indikatīvi, nevis saistoši mērķi. Tas dokumentā noteikti būtu labāk jāuzsver. Proti, ka mēs ar šo dokumentu tagad. Uh, Necērtam dūri galvā un jau nosakām saistošas mērķus līdz 2050. gadam. Un visu beidzot gribēju lūgt komisiju, lai tā mūs informē. Un par tām valstīm, kas ir uh, sniegušas informāciju ANO, lūdzu. Grazie. Paldies, Klots Turmes, lūdzu. Prezidenti. <laughs> um, I, I think the... Paldies. Es domāju, ka tāda optimizēta informācijas sniegšana, ko piedāvāja kolēģi, ir ļoti laba doma, un mums nevajadzētu visu fragmentizēt, sagatavot neskaitāmus tādus mm, īsus ziņojumus. Nē, vajadzētu to visu apkopot vienā ziņojumā, jo tas būs eh, tāds politisks spēcīgs signāls un arī samazinās eh, administratīvo slogu. Tātad es atbalstu šādu pieeju. Protams, ja mēs runājam arī par 20, 20, 20 mērķiem, atjaunīgi energoavoti, mazāks energopatēriņš. Un jā, Kankūnā pieņemtā klimata stratēģija noteikti tai ir jāsasaucas ar to, eh, kas ir noteikts 2050. gadam paredzētajā ceļu kartē. Jā, un e, jāpadomā arī par jūrniecības sektorā radušamies emisijām. Domāju, tas būs viens no strīdus āboliem starptautiskajos cīniņos, un e, īstenībā jūrniecības emisijas joprojām nav iekļautas nevienā klimatam paredzētā likumdošanas aktā. Uh, Un īstenībā uz kuģiem tiek izmantota uh, nafta, tiek izmantots kurināmais, kas atstāja ļoti daudz emisiju. Tādēļ padomāsim arī par to. Tas bija viss, ko gribēju teikt. Paldies! Grāce! Paldies, saka priekšādātāji. Kelikums tālāk. Nē, vispirms prodikums tomēr. Lielas paldies, paldies priekšādātāji. Gribēju uzsvērt vienu lietu. GMS konstelācijas potenciāls, ja runājam par emisiju uzskaits iespējam, tad, eh, lūk, šī satelīta sistēma, manuprāt, varētu piedāvāt mums kaut kādus mērījumus, kas attiektos uz siltumnīca efektu izraisošo gāzu koncentrāciju gaisā, vai ne tā? Un tādā veidā mēs varētu patiešām arī noteikt, kāda šīs koncentrācijas ir, cik liels ir emisijas. Un mēs saņemtu reāla laika informāciju par katru atsevišķo valsti. Nu, manuprāt, tā ir tāda iespēja, ka mums būtu uzmanīgi jāsako līdzi. Jo tādā veidā mēs varētu ļoti precīzi izmērīt emisijas. Nāt vienu komentāru. Domāju, ka ja mēs centīsimies emisijas sadalīt pa dažādiem sektoriem, tā kā tu ierosini komisiju, tad tādā gadījumā nevarēsim rīkoties ļoti precīzi un turklāt arī darbības ātrums tiks samazināts. Domāju, ka mums ir vajadzīga tāda visaptvarošāka, holistiskāka pieeja. Tad tā sistēma būtu vienkārša un arī vienkāršāk īstenojama. Ļaujiet man jums paskaidrot, ko ar to domāju. Jo ir katrs fosilās degvielas izmantošanas gadījums tiek skatīts atsevišķi un tiek pieprasīta emisiju autorizācija katru reizi, kad šāda fosilie degviela, degviela tiek izma, iz, izmantot, tad tas viss būtu efektīvāk. Paldies, Kelikungs! Tikai viens punkts referents minēja, ka mums jābūt ļoti pieka, piesardzīgiem, lai nebūtu tā, ka beigu beigās maksā nevis piesārņotājs, bet tas, kur teritorijā ir piesārņotā vieta. Nu, tas nebūtu loģiski. Gribu vēl vienreiz uzsvērt to, ka tika teikts, lūk, mums ir vajadzīga ļoti efektīva uzraudzīšanas sistēma, un tāpat arī statistikas dati atbilstīgi jāpublicē par katru dalību valsti, tā lai tos varētu uzraudzīt pastāvīgi līdz pat 2050. gadam, kas ir gads, kad mērķiem jābūt sasniegtiem. Un tas attiecas arī uz ēkām. Šajā gadījumā 40% ietaupījums jānodrošina energopatēriņā un emisijās. Tāpat arī tur mēs, kungs, man patika attiecībā uz kuģniecību. Tātad šīs ēšai sistēmai jābūt visiekļaujošai ja vēlamies, lai mērķi tiktu sasniegti 2050. gadā. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim, lūdzu. Jā, ko vēlējos uzsvērt? Runājot par holistisku pieeju, tas ir taisni tas, ko komisija bija domājusi tajā brīdī, ka tā visus šos jautājumus apkopoja vienā regulas priekšlikumā, iekļaujot tur visus pašreizējos uzraudzības noteikumus un prasības, visus esošos, eh, visas esošās struktūras iekļaut pašreizējā uzraudzības mehānismā. Turklāt iekļaujot tur arī tās nianses, kas pastāv starptautiskā līmenī un kas attiec uz jaunām Eiropas Savienības saistībām, piemēram, attiecībā uz klimatu pārmaiņu pakotni, uh, Eh, un visi šie elementi ir iekļauti kopējā priekšlikumā. Un tieši tāpēc vēlējāmies šo visaptverošo pieeju. Te var pilnīgi jūs atbalstīt. Atgriežoties pie ietekmes, komisija tajā brīdī, kad tā gatavo šo priekšlikumu, īstenoja ļoti pamatīgu ietekmes novērtējumu un eh, var precizēt, ka šīs regulas eh, mērķa auditorija ir nevis MVU, bet tieši dalība valsts, un tāpēc nav nekādas tiešas ietekmes uz MVU un nozari. Jo šī, šo dokumentu, šo priekšlikumu balstām uz pašreizējiem datu, ko, savāktajiem datiem no dalību valstīm, un dalību valstis, protams, arī ir spiestas kaut kādā veidā rēģēt uz starptautiskajām Eiropas Savienības prasībām par atskaitīšanos un uzraudzību tāpēc vairāk nekā citu datu īsti nevajadzēs, un arī šajā gadījumā atbildīgās būs dalība valstis. Tam būs tikai ļoti ierobežots papildus sloks, un, kad es saku ierobežots, tad gribu pateikt pavisam skaidri, ka attiecībā uz MVU nozari šeit nav nekādas tiešas ietekmes ar uh, šīs regulas rezultātā, bet dalību valstīm mēs esam aplēsuši uh, ka būs apmēram 3 līdz 3,5 miljonu papildus izdevumi pavisam 27 dalībvalstīm kopā. Nu, tas, protams, ir vidējais skaidrs, varbūt bišķi vairāk vai mazāk. Un, eh, Nevaram teikt, ka lūk tikai 1,27 daļa no šīs summas, tad būs katras dalībvalsts izdevumi. Nē, bet proporcionāli un salīdzinoši raugoties uz to, ko vēlamies sasniegt, es domāju, ka šīs izmaksas nav pārāk lielas. Uh, Un domāju, ka mums visiem taču ir viens mērķis. Mēs vēlamies galu galā, lai mēs varētu pavisam veiksmīgi sasniegt emisiju samazināšanas mērķus. Vienalga, vai tie ir tie mērķi, kas noteikti 2020. gadam vai 2050. gadam. Tāpat nepieciešams arī pieņemt, ka ir vajadzīgs kaut kāds minimālās obligātās investīcijas, lai šīs mērķiecīgās darbības padarītu vēl mērķiecīgākas, liederīgākas, un, attiecīgi, dalība valsts procesu varētu uzraudzīt un par to ziņot. Par zaļā fonda izveidošanu. Mēs bijām Durbanā, zinām, kāds ir pieņemtais lēmums, un mēs zinām, ka ir izteikts lūgums ļoti strauji virzīties uz priekšu šādu fondu izveidē, un tā, protams, ir arī tad mūsu darba prioritāte. Mēs pie tā jau strādājam. Tālāk par kuģniecību runājot, nu, jūs droši vien pamanījāt, ka priekšlikumā uh, neskatoties uz pašreizējo situāciju starptautiskajā arēnā, mēs joprojām cenšamies emisiju schēmā iekļaut uh, nu, tādus kā atsevišķus elementus, tā lai tajā brīdī, kad ir sagatavots teksts, kas ļauj mums definēt uzraudzības prasības, tad mēs varam iekļaut šai procesā uh, arī kuģniecību rīkojoties pēc iespējas ātrāk, kas attiec uz zēku energoefektivitāti. Arī tās ir jau ietvers mūsu starptautiskajās saistībās, atskaitīšanās jomā, un eh, to mēs, protams, varētu uzsvērt vēl papildus, bet jā, tas ir pilnīgi noteikti jau ir ietverts mūsu regulā. Par ekonomikas krīzes ietekmi Kā jau jūs droši vien būsiet izlasījuši mūsu protokolu progresa ziņojumā, kas tika sagatavots pagājušā gada oktobrī, mēs ļoti labi esam informēti par to, ka pastāv ietekme, eh, ko radīs šī ekonomikas krīze, bet komisija dara šobrīd visu, kas ir tās spēkā, spēkos, lai šo ietekmi mazinātu, lai to kontrolētu un lai ekonomikas krīzes rezultātā mūsu īstenojumie centieni nemazinātos to apjomā un spēkā. Uh, jo, protams, politikas šai ziņā ir jāsāk īstenot, ir jāsāk īstenot atbilstīgie pasākumi, vienalga, vai tie ir jau pašais paredzētie, vai tie ir jauni, pas, jauni pasākumi, bet katrā ziņā mērķi ir jāsasniedz. Es turklāt dzirdēju runājam arī par GMS sistēmu. Jā, ja? Komisija strādā pie tā, tā ļoti ir labi informēta par šo jautājumu. Jūs jau zinat, ka mēs strādājam šobrīd jau GMS sistēmas ietvaros, lai e, veidotu šo klimata pārmaiņu apkarošanas dienestu un pakalpojumu, lai veidotu aptaujas un tā tālāk. Un jau šobrīd jūtam, kādas būs priekšrocības šāda instrumenta sagatavošanā. tiek veidots jau izmēģinājums projekts, tās kā eksperiments, un tas ir tieši sasaistīts ar šiem mērķiem un šo pieeju. Tāpat arī dzirdēju, ka Džodžu kungs runāja par Kīpru Maltu atsevišķi, jā, zinām, ka kop 15 Maltā un kop 17 Kīprā tika pieņemts lēmums izmantot X1 statusu, un komisija ņem šo piezīmu vērā. Es vienkārši gribētu viņu lūgt līdz ar to par šo situāciju nesatraukties. Nu šķiet, ka esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem, uz visu pieminēto esmu rēģējusi. Un kas attiec uz nepieciešamību sagatavot ilgtermiņu perspektīvu, jā, tekstā pašā jau esam iekļaujuši atļau atsauci uz 2015. gada ceļu karti. Un tā ir atsauce, kas, kā jūs labi saprotat, tiek apspriesta arī padomē vēl šobrīd. Bet komisija visā šīs regulas projektā tomēr vēlas apstiprināt nepieciešamību ie, ievērot šo, šīs saist, saistības panāk to, ka temperatūra pasauli nepalielinās par vairāk kā diviem Celsija grādiem līdz 50. gadam. Nu, diskusijas, protams, vēl par to ir, jo šī prasība vēl nav obligāta, bet, nu, praksē tas tomēr būtu ļoti labi, ja mēs varētu šāda veida ierobežojumus izmantot un mērķus attiecīgi sasniegt mm, kopīgiem spēkiem. Viss, ko dzirdēju šajās diskusijās, manuprāt, ļoti labi sadars ar to, ko komisija vēlas darīt, un, protams, esam gatavi atbildēt arī uz jebkādiem citiem specifiskākiem, konkrētākiem jautājumiem, kas varētu parādīties turpmāko diskusiju gaitā. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji. Tagad došu vārdu arī Džordžo kungam, lai viņš varētu reaģēt uz notikušajām diskusijām. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Nu, protams, ka mēs visi cenšamies šeit panākt vienu mērķi, visi esam par to viensprāts, neskatoties uz mūsu dažādajiem politiskajām nostājām. Bet, nu, pavisam īsi, ļaujiet man jums uzsvērt vēlreiz to, ko teicu jau iepriekš. Šeit ir ļoti daudz pozitīvu punktu. Mums ir jāpieņem komisijas priekšlikums. Tas ir labs, kas attiecas uz zākām, lauksaimniecību un kuģniecību un emisijām, kas rodas šajos sektoros, mums, protams, nepieciešams strādāt kopā ar ASV, lai šos jautājumus risinātu. Tāpat tik minēta arī atsauce uz degvielu, ko izmanto rūpniecībā. Uz fosilējām degvielām tieši konkrētāk. Vienīgais, kam varbūt nevarētu īsti piekrist no tā, ko kolēģi šeit teica, ir tas, ka 2015. gada mērķiem vajadzētu būt saistošiem. Nu, es domāju, ka šobrīd būtu pārāk par to spriest un tā paziņot. Es domāju, ka saistošiem mērķiem, protams, ir sava lietdarība, bet es nezinu, vai tā vajadzētu arī šajā gadījumā. Bet priecājos, ka varēju uzklausīt kolēģis un ceru, ka sadarbība tālāk būs ļoti veiksmīga. Paldies, saka priekšsādātāji! Līdz ar to diskusijas par 15. darbu kārtības punktu ir noslēgušās. Rakstiskais dokuments vēl nav pieejams, bet eh, ir komisijas priekšlikums, protams. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir ceturtdiena, 12. aprīlis, pulkstens 12. dienā. Un līdz ar to varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir šī Manskī kunga ziņojums, bet viņa nav klāta bet Čečester kungs runās viņa vietā. Lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Šimanskī kungs atvainojas, eh, ka nevarēja būt šeit un lūdza mani viņu aizstāt un pastāstīt jums par šo darbu kārtības punktu. Tas ir mūsu sagatavotais atzinums par es tiesību aktu īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā. Atbildīgā komiteja ir NVI Līdz ar to, protams, mūs aicina eh, nu, tā pragmatiskāk un realistiskāk paskatīties uz šo jautājumu. Un tas mums jādara no mūsu skatu punkta, raugoties ņemot vērā mūsu komitejas kompetences. Atzinuma projekta ierosinājumi ir septiņi. Tos referents arī lūk ir iekļāvis darba dokumentos, tie ir visi jūsu priekšā. Un šeit vēlamies uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi pievērsties ūdens resursiem, labākai to pārvaldībai. Arī ap, programmas apvārsnes 2020 ietvaros tā ir mūsu pirmā prioritāte. Turklāt tiek izteikts aicinājums uh, Eiropas pētniecības politikai seku, iet, stāties pretim tiem izaicinājumiem, ar ko sastopas lauksaimniecība. Šimanska kungs turklāt atzīmē, ka katrs uzņēmums ir atkarīgs no ūdens resursiem, un domāju, ka tā ir taisnība. Mēs visi esam atkarīgi no ūdens resursiem. Ūdens gal galā ir ļoti būtisks dzīves faktors. Un ir arī tāda rūpniecības, kas ir atkarīga no ūdeņiem Eiropā. Un eh, pētniecībai vajadzētu atbilstīgi rēģēt arī šajā kontekstā. Respektīvi, mums ir jāplāno tas, kā mēs izmantojam ūdeni, tāpēc, ka ūdens kļūst ar vien uh, eh, grūtāk pieejams resurss. Un vien, zināmā mērā tas, protams, nav kā rezultāts klimata pārmaiņām ūdens trūkums atsevišķās pasaules daļās un savukārt, nu, pārliecīgi ūdens daudzumi citās pasaules daļās. Un šajā ziņā referents lūdza man teikt, ka lūk, ka viņš uzskata, ka ir vajadzīgs uzlabot ūdens pārstrādes tehnoloģijas. Un ceru, ka šāda veida eh, elementi arī varēs tikt iekļaut pētniecības un izstrādes programmās. Referents tāpat uzskata, ka vajadzētu uzlabot koordināciju un izstrādes jomu attiecībā uz Eiropas ūdens politiku, pamatojoties uz upju basēnu apsaimniekošanas plāniem. Tas, protams, ir tikai loģiski un tas nenoliedzami ir svarīgs uh, mūsu resursu pārvaldīšanas elements. Norāda tālāk, ka vajadzētu labākas datu pārvaldības iespējas, uz, balstoties uz statistikas informācijas uzlabošanu, ka vajadzētu vairāk izmantot GMES e uzraudzību, Un tas ļautu mums labāk konstatēt, kāda tad ir situācija, kāds ir ūdens resursu stāvoklis un ko darīt, lai situāciju uzlabotu. Tāpat referents arī atzīmē, ka pastāv būtiski potenciāls hidroelektroenerģijai, jo tas ir CO2 neit neitrāls. Tāpat arī tiek runāts par pašu resursu ražošanu, kas ļautu uzlabot elektroenerģijas apgādes jomu Eiropā. E, Tāpat laikā referents aicina izstrādāt arī jauns un novatorisks risinājums šai jomā. Jo, protams, ka lielā daļā hidroelektroenerģijas resursu Eiropā jau ir izstrādāti, tas nozīmē, ka mums jābūt ir novatoriskiem. Un tas tāds personīgi rakstura uh, novērojums, ka mikrohidroelektroenerģijas uh, uh, ražotāji spēlē ļoti būtisku lomu. Līdzīgi tāpat kā arī saules baterijas nelielos daudzumos, pavisam nelielā ieguld, dod nelielu ieguldījumu, bet daudz maz ieguldījumu beigu beigās var nonākt pie būtiskiem elektroenerģijas apjomiem. Tāpat arī referents mudina komisiju izstrādāt saskaņotu pieeju, kas ļautu internalizēt izmaksas ūdens izmantošanas rezultātā, ūdens piesārņojuma rezultātā, arī bija ūdens attīrīšanas rezultātā, protams. Tas, protams, ir svarīgi. Galu galā visiem ir jāzina, ka ūdens gan ir bez, par, nā, tiek, tiek saņemts par velti, bet tā attīrīšana gan maksā līdzekļus, un tas jāpaturprātā. Nu un visbeidzot, referents aicina uzlabot starptautisko sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām. Tā, lai varētu efektīvi risināt eh, tās vajadzības, kas saistīts ar uh, ūdens resursiem sabiedrībā šobrīd, lai veicinātu kopumā ūdens apsaimniekošanas sistēmu. Nu, tātad lūk šie septiņi punkti, ko referents vēlas eh, izvirzīt šajā atzinumā. Un komitejai varu tos lūk likt priekšā un ar nepatiet, ar labprāt uzklausīšu, kas kolēģiem sakāms par šo jautājumu. Paldies, priekšādātāji! Paldies, priekšādātāji, saka Čičester kungam. Tālāk, Franko kungs. Lies, paldies, priekšādātāji! Nu, pirmām kārtām gribu teikt paldies referentam par sagatavotu atzinumu projektu un idejām, ko viņš tajā izvirza. Šis atzinums pilnīgi noteikti pievēršas izaicinājumiem ūdens resursu jomā saskaņā ar Lūk ūdens fórumu diskusijām, kas notika pagājušā nedēļa Marseļā. Un mūsu iestādē beidzot būtu pienācis laiks šīs pārdomas, kas atspoguļojās sanāksmē, virzīt tālāk. Galu galā ūdens resursi ir ļoti būtiska dzīves daļa, ko nedrīkstam ignorēt. Ehm, ūdens pilnīgi noteikti ir būtiska vidas politikas daļa, bet tāpat laikā tam ir ehm, būtiska nozīme arī daudz kur citur. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu veidot spēcīgus tiesīgus aktus, kas būtu arī ambiciozi. Mēs jau esam ehm, daudzus tiesību aktus pieņēmuši, jo ūdens, protams, ir prioritāte arī septītajā E, pamatprogrammā pētniecības jomā. Un ūdens katrā ziņā atspoguļojas daudzās jomās, piemēram, lauksaimniecības sektorā ir svarīga pieeja, kas būtu ļoti specifiska. Tāpat e, ir, e, ir jābūt gan kvantitatīvām, gan kvalitatīvām atšķirībām starp dažādiem sektoriem ūdens resursu jomā. Nu, piemēram, lūk, viena lieta ir, kad ir lopkopība, viena lieta, kad ir, kad E, la, lauksaimniecība tās e, tradicionālā izpratnē, un, protams, ka arī pētniecībā šeit liela loma spēlējama. Es esmu sagatavojis grozījumus un vēlos uzstāt uz nepieciešamību īstenot arī pētniecību un novatorismu, lai uzlabotu kvalitāti, lai uzlabotu pārstrādāšanas iespējas, lai arī sadalīšanas e, sistēmas tik saņemtu jaunas tehnoloģijas un tā tālāk. Nu, lūk, un tieši ar pētniecību risinājums varēsim šeit meklēt. Nu, protams, es domāju šeit arī izma, jaunoto tehnoloģiju izmantošanas, turklāt arī vidē draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Tāpēc ir vajadzīgs veidot šos izcelības centrus, kas varētu attiecīgi strādāt pie šādām niansēm. Rūpniecības jomā tieši tā kā otrā punktā uzsvērts ļoti svarīga loma ūdeņ būs šīs rūpniecības nākotnē. Uh, Un e, rūpniecības ķēnē, protams, visām interesēm pusēm ir jāuzņems kaut kāda atbildība par ūdens kvalitātu un par tās pārstrā, tā pārstrādu un attīrīšanu. Un es turklāt gribu šajā kontekstā uzsvērt divus punktus. Ru, enerģijas rūpniecībā un ražošanā e, ir ļoti liela loma ūdens resursiem, ja īpaši runājot par hidroelektroenerģijas ražošanu. Un šeit ir milzīgs potenciāls, kas būtu vēl jāizpēta Galu galā enerģiju var arī iegūt eh, virkni dažādos veidos. Par turismu runājot, turisms arī spēlē šeit ārkārtīgi svarīgu lomu, ja skatāmies tautsemniecību kopumā, nu, piemēram, piekrastes rajonos, eh, visas šīs peldzonas un tā tālāk. Mēs, protams, esam šeit izstrādājuši tiesību aktus ar zilēju un attiecīgo certifikāciju. Un tā visa rezultātā, protams, mums vajadzētu uzlikt atbildību arī turisma nozarei tā, lai izmantotie ūdeņi netiktu piesārņoti un šādā veidā varētu lūk veicināt ilgspējīgu praksi. Turklāt vēlētos padziļināt, jautājumu, padziļināt arī jautājumu par ūdens attīrīšanu. Kā jau zināms, ļoti dažāda pieeja šeit tiek īstenot, nu, atkarībā no tā, vai ūdeni izmanto privātām vajadzībām vai rūpniecībā. Un arī attīrīšanas funkcijām līdz ar to vajadzētu būt atšķirīgām šiem eh, notekūdeņiem. Investīcijas tālāk. Mums ir vajadzīgas investīcijas ūdens resursu jomā. Arī šajā kontinentā, arī šajā kontinentā mums eh, var, varam sastapties ar ūdens trūkumu un varam sastapties ar to, ka ūdens nav gana uh, tīrs. Vairāk kā divi miljoni. Francoši, piemēram, šobrīd dzer ūdeni, kas nav pietiekami atbilstīgs e, visiem tīrības standartiem un tā tālāk. Un 70% no ūdens e, tiek arī ļoti lielā mērā šķērdēts. Tas vienkārši noplūst un, un aizplūst lieki Ir vajadzīga efektīva ūdens resursu politika, jo tā ir daļa no atbilstīgas ekonomikas pārvaldības, un tāpēc jārod atbilstīga formula, kas varētu tikt īstenota valsts sektorā, tāpat arī privātiem uzņēmiem jāuzņems atbildību, un par to sagatavoja grozījumus. Visbeidzot, eh, domāju, ka jā, jāatceras arī par kaimiņa attiecību politiku un starptautiskajām niansēm. Šie elementi ārkārtīgi svarīgi. Eh, tūkstošgads attīstības mērķi mūs virz, stumj pareizajā virzienā, bet es domāju, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk Turklāt vēlos likt arī uzsvaru uz vidusjūras baseinu, šeit izstrādājot atsevišķu uzsvaru. Nu, piemēram, e, at, mēs, mēs kaut vai ūdens atsāļošanas projektus gazas sektorā arī šajā gadījumā šādā veidā varam tikt pie papildus ūdens resursiem un mums vajadzētu mudināt valstis, kas atrodas vidusjūras krastā, sadarboties pie šāda veida projektiem. Uh, jo potenciāli arī tas varētu būt tāds mie tālāks mieru veicinošs faktors. Tātad darbs lūk pie ūdens resursu iegūšanas. Paldies, saka priekšādātājs Franko kungam. Tālāk, tālāk došu vārdu nākamajam runātājam. Dziękuję bardzo. Paldies, saka Girekungs. kungs. Ļoti labi, vienkārši brīnišķīgi, ka mēs šeit skatām tik svarīgi jautājumu. Bez ūdens nav iespējama dzīvība, dāmas un kungi. Ūdens ir sabiedrisks lagums, tāpēc tam jābūt pieejama pilnīgi visiem, neatkarīgi no ienākuma līmeņa. Un šim ūdenim jābūt labas kvalitātes ūdenim. Tā savukārt paredz investīcijas, respektīvi investīcijas no valsts puses. Tātad mums nepieciešama ilgspējīga ūdens resursu pārvaldība. Otkārt, sabiedriskā ūdens piegādes sistēmu privatizācija. Nedrīkst pieļaut ūdens monopolu. Ūdens ir visa sabiedrībai nepieciešams resurs. Treškārt, ļoti bieži mūsu dalību valstīs ir bijuši brīdinājumi par plūdiem. Un no tā izriet, ka mums ir jāizvērš pētījumi, kas izraisa plūdus. Mums būtu arī jāpievērš uzmanība Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, tāpēc, ka uh, ūdens ceļi nevienmēr sakarīt ar uh, valsts robežām, un te es īpaši domāju par robežu starp Poliju un Ukrainu. Eiropas uh, valstu par, dažu daļu pārvēršanās par tūkstnesi, piemēram, tāda ziņojuma ir bijuši par Spāniju, arī Polijā. Mums ir, mums pamazām parādās stepveidīgi uh, starpveidīgas zonas. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams uh, ātri izvērst apūdeņošanas pasākums Eiropas Savienībā. Eiropas kohēzijas fondiem, finansējuma no kohēzijas fonda ir jānodrošina labāka ūdens infrastruktūras finansēšana. Eh, man nav nekādu iebildumu pret citām investīcijām, taču ūdenim būtu jāpievērš lielāku uzmanību. Paldies. Paldies, Adī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu uzteikt mūsu referentu darbu un gribu arī sacīt Gastonam Franko, kurš izteicās mūsu politiskās grupas vārdā, kas atbalsta viņa viedokli. Viņš ļoti labi pauda mūsu ieskatu. Un no personīgā viedokli gribētu pateikt pāris lietas. Es uzskatu, ka planētas evolūcija un demogrāfijas attīstība ir tāda, ka beidzot Eiropas saimnībai ir jāpieņem kaut kāda kopīga politika ūdens jomā. Mums ir daudz saules, taču arī nemazums ūdeņu, mums ir eh, daudz jūru un arī okeānu un tāpēc nebūtu prātīgi neizmantot visu šo mm, resursu, visus tos krājumus, mm, ka mēs to neizmantot patiesīgi labi. Uh, 8 miljonu cilvēku pasaulē trūkst ūdens. Bieži vien tas izraisa kārus tīri, tāpēc, lai tiktu klāt ūdenim. Tagad runājot par mūsu kontinentu. Es domāju, pienāca īstais brīdis pārskatīt ūdens direktīvu. Šī direktīva mums ir pietiekoši smagi solījusi, sodījusi. Es tā tad eh, nāku no Francijas centrāla masīva. Un mums ir uh, tur daudz. Uh, ezeru, taču eh, mēs nevaram tos izmantot, tāpēc, ka te ir eh, ierobežojumi no direktīvas puses, tad mums arī problēmas ar eh, okeāna zivīm. Un mums būtu vairāk jāizmanto līdz ar to saldūdens zivs, taču saldūdens uh, krātuvju īpašniekiem sacīs, ka tur ir tik daudz šķēršļu, ka šās dzīves viņi nevar vispār pārdot. Tad vēl cits elements. Es varētu sacīt, tas atbilst arī novērojumi par infrastruktūru. Kad mēs paraugāmies uz to, ka Barcelonas pilsētai ir bijusi, bijušas problēmas ar ūdeni, un tad ir tiek izstrādāti projekti, lai gūtu ūdeni no Reinas, un tad, jā, visaptverošs projekts. Tur ir doma mazliet uh, ūdens no Reinas novadīt uz Barcelonu, taču, diemžēl, šo projektu tagad bloķē uh, tiesas uh, prāvas uh, par to, lūk, ka tā, līdz ar to ciešot melnai uh, zilais, uh, zilā vabole. Tas ir pilnīgs neprāts. Tātad es vienkārši saku, mums jāiegulda ir līdzekļi ūdens infrastruktūras attīstībā, un es domāju, varbūt. Uh, Eiropas komisija varētu izveidot tādu Eiropas ūdens asociāciju, kas nodrošinātu jebkuram Eiropas Savienības pilsonim, neatkarīgi no tā, kur viņš attiecas, kur viņš dzīvo, labu uh, ūdens kvalitāti, tad būtu desalinācijas stācijas, kas, kas tiktu finansētas no Eiropas Savienības puses, jo mēs varētu taču nodrošināt vislabāko ūdens pārvaldību. Mums ir jāsniedz uh, arī savs, savu politiskā grība, jā, jāpierādā šeit, lai Eiropas Savienība būtu vadošā ūdens pārvaldības jomā visā pasaulē. Paldies, saka priekšsēdētāji Kelīgums, lūdzu. Uh, Liels paldies! Ļoti interesants diskusijas. Ūdens tāpat kā gaiss ir divi resursi, bez kuriem vispār mēs nevaram dzīvot, kaut arī mēs tos uzskatām par pašsaprotami. Protams, pienāca īstais brīdis tam pievērst nepieciešamo uzmanību. Es zinu, ka manā valstī, kur daudz uh, līst, uh, cilvēku uzskata, ka ūdenim vispār vajadzētu būt bezmaksas. Un, eh, kad ir runa par ūdens skaitītāju ieviešanu, tad cilvēki par to īpaši nepriecājas. Bet katrā ziņā tad ūdeni varētu eh, tad eh, mazāk izšiest, piemēram, mazgājot mašīnas vai laistot mūžzaļos augus. Česterkungs eh, norādīja, ka hidroelektrostacijas šāda veida enerģija ļoti svarīga. Varbūt tagad uh, tam pievērs uzmanības ir mazāk nekā agrāk. Manā mana paudze uzskata katrā ziņā, ka hidroelektrostacijas ir izskatīšanas vērtas. Un te bija arī jautājums par turismu, tā saiknē ar, ar ūdeni. Ja jūs padomājat, viss tas viesumājas un viesnīca, cik daudz ūdens tiek tur iztērēts, iespējams, ka tur ļoti daudz ūdens tiek iztērots, iztērēts uh, neļiedzīgi, varbūt ir vērts tad izvērst izglītības programmu, uh, lai informētu pilsoņus, lai padarītu viņus atbildīgāks viņa attiecībās ar ūdeni un tā izšķiešanu. Jādomā arī, kā globālā līmenī no, tādas ir, no tā ir sekas. Ir taču ūdens trūkums dažās citās pasaules vietās. Tad par to ir vērts padomāt. Taču ir viena lieta, kur ir jānosaka konkrēts mērķis. Tātad tās ūdens, kas vienkārši eh, aizplūst, tāpēc, ka ir caurumi, cauruļu vados. Kāds minēja statistiku, 70% no ūdens manā valstī, vidies rādītājs ir 50%, tas ir jārisina. Paldies, priekšsēdētāji. Rībikungs, lūdzu. Cicinda. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka pateicoties esošajai likumdošanai, mēs eh, ļoti daudz varam paveikt arī uh, atjaunīgo energoavotu jomā un vides aģentūrai, kā arī citiem atbildīgiem vajadzētu parūpēties, lai ūdens tiktu izmantot taupīgi un ilgtspējīgi. Jāizveido tādas stratēģijas, kur ieguvēji būtu visi, eh, sasaistīsim ekoloģiju ar ekonomiku. Ja mēs runājam par ūdens pamatdirektīvu, ir e, jāsaprot, kādas tehnoloģijas var izmantot, lai, piemēram, palielinātu arī zivju skaitu ūdens tilpnēs. Ir optimāli jāizmanto ūdens, iegūstot atjaunīgo enerģiju, bet tajā pašā laikā ir jāievēro visi vides standarti. Es uzskatu, ka komisija mums nav sniegusi pilnīgi visas atbildes, tādēļ mēs varētu arī uh, pieprasīt no viņiem informāciju, kādas alternatīvas tehnoloģija jomā ir iespējams, ko mēs varam piedāvāt atjaunīgo energoavotu ražotājiem, tajā pašā laikā uzlabojot ekoloģisko situāciju. Un, protams, mēs ūdeni nevaram tā vienkārši uh, Uh, šķērdēt un uh, laistīties ar to pa labu, pa kreisi. Tādēļ ir nepieciešams iniciatīvas, un mums ir jāsaprot, kā mēs varam izmantot ūdeni, piemēram, elektrostacijās, uh, un kādi ir tehnoloģiju um, kāds ir tehnoloģiskās alternatīvas, jaunas alternatīvas, izmantojot, piemēram, hidroelektrostacijas pie upēm. Uh, Un visu beidzot, mums nekavējoties ir vajadzīgi tās augtajā osmozes uh, um, hessa, jo, uh, protams, tur, kur tiek uzmantots ūdens, tur uh, rodas ķīmiski procesi, pateicoties kuriem var arī ražot enerģiju. Un tādēļ mums ir jāsaprot. Uh, kā piemēram jaucot sālsūdeni ar saldūdeni var radīt atjaunīgu enerģiju, jo ļoti daudzas liels pilsētas atrodas pie upēm. Uh, Un tādēļ šo dārgo resursu mēs patiešām varētu labāk izmantot, tādā veidā arī garantējot vairāk atjaunīgo energo avotu izmantošanu. Komisija un atbildīgās aģentūras patiešām varētu nākt talkā un parūpēties par ilgspējīgu resursu izmantošanu, eh, sagatavojot sārakstu, kādas prioritātes ir jāievēro, lai varētu šos uh, projektus pēc iespējas ātrāk īstenot, teiksim, uh, sagatavojot tādu ranžējumu ABC, tātad A būtu visteidzamākie projekti un C netiks steidzam. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātāji, līdz ar to visi, kas vēlēs izteikties, ir izteikuši. Došu vārdu paskaļ jau no komisijas puses, lūdzu. Jāpā. Uh, eh, raportē. Ā, viņam arī nekas nav sakāms, labi, tad atkal vārds referentam. Yes, Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties kolēģiem par viņu vērtīgiem komentāriem. Šaubu nav. Esmu te pierakstījis, eh, veicis piezīmes, ceru, ka mans kolēģis Maskums varēs tās izlasīt. Protams, kolēģi ir eh, doma daudz domājuši par šo jautājumu, kā mēs varam uzlabot ūdens pārvaldību. Es domāju, mēs visi piekrītam tam, ka resurs, šie resursi ir ļoti uh, vērtīgi, tie mums ir mm, būtiski dzīvībai un arī mūsu dzīves stilam. Pateicos Franko kungam par viņu daudzajiem ierosinājumiem. Katrā ziņā šie ierosinājumi liecina par to, cik svarīgs šis jautājums mums ir. Es nevaru tos visus tagad atkal pieminēt, jo katrā ziņā visas saraksts ir iespaidīgs, ir vienreizais idejas. Taču gribētu pievērsties šim jautājumam par uh, ūdens uh, transportēšanas zaudējumiem. Kelīgums arī to norāda. Protams, mm, tādā mm, sarežģītākā tīklā, kāds pastāv Eiropā vai dalībvalstīs, ir pilnīgi nepieņemami, ka tik daudz ūdens vienkārši pa ceļām zūd. Taču, ņemot vērā manas dalībvalsts uh, pieredze, bieži vien šie ūdensvadi ir 100-150 gadu veci un nav gluži jābrīnās par to, ka šie ūdensvadi ir novecojuši. Tā tad ir nepieciešams investēt infrastruktūrās. Tā tad, taču tā kā šīs caurules eh, nav redzams, tās ir zem zemes, nav pārsteižos, ka cilvēki mm, neapzinās, cik daudz ūdens vienkārši aiziet eh, lieki notek eh, pa caurumiem. Taču tas ir svarīgi, lai uzraudzītu šos resursus. Girē kungs Es gribētu pakomentēt jūs sacīt eh, to. Es tās saprotu, ka jums nepatīk, eh, eh, ka ūdens piegādes uzņēmumi tiek privatizēti, un ka tas esot ļaunāk nekā tā kā tad, ja tie būtu valsts uzņēmumi. Taču es pieminēšu, kāda akali ir pieredze apvienotāji karalistē. Mums ir pieredze tāda, ka mēs sadalām mm, pašvaldību pakalpojums no plašākiem pakalpojumu šai ziņā. Un katrā ziņā režīms te ir ļoti regulēts. Līdz ar to, kad privātie uzņēmumi mazākā apvidū e, nodrošina piegādi, tad e, no tā tiek dot labumi, tiek gūt labumi savukārt plašākā mērogā. E, visu to sistēmu pārvalda valsts un tas ļauj nodrošināt standartus, pieprasīt standartus, investēt e, infrastruktūrās un nodrošināt labu kvalitāti. Līdz ar to šī te sadarbības starp privāto un valsts sektoru patiesībā šādā gadījumā darbojas labi. Kaut gan es saprotu, ka varētu būt arī citādi. Piekrītu Odīkungam uh, e, par to, uh, ka ļoti svarīgi ir pieeja uh, ūdenim, un tad, ja cilvēkiem nav pieejas pie ūdenim, tad tas ir tā kā rūpnieciskās uh, sabiedrības izgāšanās. Šaubu taču nav, ka visiem ūdens ir nepieciešams. Es uh, redzu, kāda ir argumenta es visaptvarošai pieejai, taču mums ir eh, šie jūra, uz jūras, bas, uz ūdens upju basēniem balstītas sistēmas, ir nacionālais ūdens piegādes tīkls Un tad mums ir vienkārši jāapzinās, ka ja mēs gribētu izveidiet nacionālu vai vēl vairāk Eiropas visaptvarošu ūdens piegādes sistēmu, tad izmaksas būs milzīgas nepieciešams eh, aktualizēt ūdens vādus un veidot šos sasais punktus. Man šķiet, ka šāds mērķis ir mm, pārāk ambicios. Protams, mēs gribētu novērst šo mm, nevienlīdzību ūdens sadalījumā. Manā valstī, apvienotajā karalistē, ir eh, tāda reģiona, kur ūdens ir pārāk daudz, nav kaut tāda, kas cieši no sausuma. Es gribu pateikties kolēģiem, un es arī domāju par eh, Rībiga kunga ierosināja, ka mēs varētu paraudzīties, kādas tehnoloģijas ir mūsu rīcībā, lai mēs pārvaldītu ūdeni. Un tas ir saistīts ar Šimanska kunga ierosinājumu pievērst uzmanību tehnoloģiskai attīstībai. Mēs zinām, ka ūdens piegādes uh, nozare ne, neizmanto īpaši augstu uh, tehnoloģiju, taču te varētu paraudzīties, kas ir jauns pieejams un to īstenot praksē, un ļoti svarīgi ir, lai ūdens būtu tīrs, un te arī var būt uh, tehnoloģiski risinājumi pateicos kolēģiem par jūsu komentāriem un nodošu mans no, piezīmes šim Anska kungam, un tad viņš varēs arī skatīt grozījums. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētājs kuņi! Paldies, ir Čečisteru kungs, saka priekšsēdētāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir ceturtdien, 12. aprīlis 2012. Tas nozīmē, ka tagad varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. ES sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma. Uh, uzklausīsim Kristīnu Zūberi. Gada. Paldies, priekšsēdētāji. Šo regulu ierosināja Eiropas komisija, un tās mērķis ir izveidot programmu kas būtu vērsta uz sociālām pārmaiņām un inovāciju, jo īpaši saistībā ar nodarbinātību. Šī programma pamatojas uz trim instrumentiem progress jūres un Eiropas mikrofinansējumu instrumentu, kas tika izveidots 2010. gadā. Ja mēs raugamies uz šo regulu no itris viedokļa, tā mēs, protams, rīkojamies, gatavojot atzinumu, jāsaka, ka šim, šī joma ir eh, saistīta ar darbvietu izveidu. Taču ir trīs lietas, eh, kurām grib pievērst uzmanību pamata atzinumā. Pirmkārt, jautājums par kredīta pieejamību mazajiem uzņēmumiem, pavisam mazajiem mikrouzņēmumiem. Mēs uzskatām, ka kredīts, kas tiek uh, piedāvāts mikrouzņēmumiem, jo īpaši problemātiskos laikos, nu, kad ir, e, piemēram, kā tagad Eiropā, milzīgs bezdarbs, Tātad šāda kredīta pieejamība nenozīmē tikai to, ka mēs palīdzam mikrouzņēmumiem, bet tādā veidā mums būtu jāmēģina uh, jā, jāpalīdz šiem uzņēmumiem pielāgoties jaunajai tehnoloģijai. Un tas ir svarīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt likviditāti un neatkarību, ja mēs vēlamies aizsargāt šos uzņēmumus no milzīgiem uzņēmumiem. Jautājums par tehnoloģiskajām inovācijām ir būtiski svarīgs saistībā ar mazo un video uzņēmumu, pat mikro uzņēmumu konkurētspēju. Cita lieta, par ko gribēju runāt, darba vietu izveide ir jānodrošina, nodrošināt apmācību, mums ir jāsasaista politika ar uh, rūpniecības politika. Te ir arī runa par inteliģentu, saprātīgu resursu izmantošanu un CO2 izmešu samazināšanu. Ņemot vērā bezdarba izraisītās problēmas Eiropā, Mēs nevēlamies, lai finansējuma jautājums eh, būtu tāds mazs. Mēs vēlamies palielināt šo paredzētos finansējumu mazajiem uzņēmumiem, mazajiem vidējiem un mikro uzņēmumiem par 30%. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Rībīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Und die Innovation in diesem Bereich, äh, gerade im Bereich. Eiropas Savienības sociālā mm, bezdarba dimensija pieprasa inovatīvas risinājums nākotnē, īpaši jaunieši kļūst par bezdarbu upuriem. Un tas mums skaidri norāda uz to, ka mums ir nepieciešams izstrādāt vairāk institīvu jaunām uzņēmējām. Tas viņām ļautu iesaistīties uzņēmēju darbībā un veidot savu uzņēmumu. Jaunām sievietēm ir jāsniedz iespēja izveidot uzņēmumu un mm, jādod viņām pamats sagaidīt cilvēku cienīgus uh, apstākļus, algu. Tas mums liek domāt par uh, sieviešu uzņēmēju sociālajām tiesībām. Uh, mēs uzzinājām, ka 85% no jauno darbo vietu tiek veidot tieši jaunajos uzņēmumos. jaunie uzņēmumi ar labu uh, ideju savai darbībai ir darba vietu uh, um, izveids avots, bet mūsdienās sievietē nav viegli izšķirties par uzņēmumu veidošanu. Pastāv finansiāls risks, taču arī personīgais risks. Es domāju, ka šo jauno sieviešu atbildību, kuru tās uzņems uz saviem pleciem, būtu atalgojama. būtu jāizveido riska prēmija apmaiņā par ieguldīto kapitālu. Ieguldījums, protams, ir uh, veiksmes recepte, taču mums te arī jādomā, kas notiks tad, kad jauna uzņēmēja negūst panākumu savā uzņēmumā kādu sociālo garantiju mēs varam piedāvāt. Un es domāju, ka mums vajadzētu uh, padomāt arī par darba ņēmēju aizsardzības tiesībām, lai tie cilvēki, kas ir pietiekami uh, Uh, nu, tādi droši, drosmīgi un pieņem darbā jaunus cilvēkus, viņus tad vajadzētu arī atbalstīt, un komisijai vajadzētu uh, piedāvāt konkrēts priekšlikumus par uh, uzņēmēju darbības sociālo dimensiju un par to, kā sabiedrība izturās pret šiem cilvēkiem. Domāju, ka mums ir nekavējoties jāsāk rīkoties, tādēļ esmu ārkārtīgi gandarīts, ka šis punkts ir iekļauts darbkārtībā. Grāci ir kolēģa Rūbiga. Paldies Rūbiga kungam. Neviens cits nav. Es vēlējos runāt, tādēļ komisijai došu vārdu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, bonjour. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, dāmas un kungi, deputāti. Es gribētu atbildēt uz dažiem punktiem, kurus te pieminēja referents respektīvi pieeja kredītam mikro uzņēmumiem, no otras puses darba vietu izveids jautājums un kādā veidā šis instruments eh, te var eh, sniegt labumu, un visbeidzot jautājums par bezdarbu un kā šis instruments varētu risināt šo problēmu. Runājot par pirmo problēmu, par pieeju kredītam mikro uzņēmumiem Tā ir viena no šī instrumenta aktivitātēm. Tā ir paredzēts tātad. Te ir runa par mikrofinansējumu, sociālo partnerību. Te es gribētu uzsvērt, ka šī instrumenta galvenais mērķis ir pirmkārt sociālā iekļautība, pieeja mm, darba vietām, īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem. Tātad te galvenais mērķis nav izveidot mazos vidējos uzņēmumus Runājot par mazo vidējo uzņēmumu izveidi, te pastāv kopienas līmenī citi instrumenti, un šis instruments OPSI nav neizvirs sev šādu mērķi, tāpēc daži grozījumi, kurus mēs jūsu priekšlikumā skatījām, eh, šķiet, ka tie tātad groza, maina šī instrumenta um, mērķi, tuvinot to mazajiem vidiem uzņēmumiem, mēs neuzskatām, ka, eh, ka tas būtu pieņemams, tāpēc, ka te notiek pārklāšanās ar citu instrumentu, kura mērķis tieši ir mazo video uzņēmumu <clears throat> izveide. Šāds instruments ir paredzēts nākošajā finanšu, eh, daudzgad finanšu schēmā. Runājot par darba vietu izveidu un respektīvi <clears throat> īpaši um, veiksmīgās nozarēs, šī programma ļaus ar <clears throat> pētījumu palīdzību un citu aktivitāšu palīdzību identificēt tās nozares, kas var sniegt jaunas darba vietas, vai te būtu runa piemēram par zaļajiem darbiem, par darba vietām, parastiem darba vietām, vai arī par <clears throat> informācijas tehnoloģijas sniegtiem darba vietām. Uh, Tas attiec uz šo progresu daļu. Un tā tad tas viss ir saistīts ar eh, referentes eh, minētajiem mm, minētajām bažām, ka tā tad ar, jā, būtu jārod tāds nozars, kur ir iespējams rast jaunas darba vietas, un tās ir jāatbalsta. Nestoties to, es gribētu uzsvērt, <clears throat> ka šis instruments ir kopienas instruments um, tiešai, tiešām finansējumai un ne, nelielam finansējumu apjomu, piemēram, salīdzinot ar uh, sociālo fondu vai reģionāls attīstības fondu. Šiem fondiem iespējas ir daudz lielākas, <clears throat> lai veicinātu šādas nozaru aktivitātes. Tātad arī šajā gadienā mums ir jāno, jāiz, jānovāk robežšķirtne starp mm, šo te nelielo instrumentu un citiem instrumentiem, kas var mm, spēlēt savu lomu dalībvalsts līmenī. Nu, tiem tad ir daudz lielāki arī līdzekļi. Tā tad nevajadzētu jaukt šo mazo instrumentu kopienas līmenī ar citiem visaptvarošiem instrumentiem, tādiem kā sociālais fonds vai reģionāls attīstības fonds. Uh, Šie fondi var darīt ko daudz vairāk um, konkrētu nozaru aktivitāšu veicināšanai. Un nobeigumā <clears throat> atbildējuši uz jautājumu par bezdarbu un par resursu pieejamību un par uh, iespēju pārskatīt uh, uh procentus starp dažādām mm, programmas uh, aksīm, kā jau norādīja, asīm, kā jau norādīja referenti, ir trīs asis. Tātad pirmā asis ir atsevišķi instruments progress, otrais instruments ir neures, un trešais ir instruments, kas parādzēts tieši sociālo partnerību izvedē. Es lasīju grozījumu, kas paredz uh, mainīt īpatsvaru starp divām, uh, divām šīm sadaļām, tātad uh, starp progresu un mikrofinansēm. Es gribu paskaidrot, kāds ir komisijas priekšlikums. Mēs gribam nodrošināt zinām turpināšanos, kontinuitāti, un tāpēc šis sādalījums savā veidā ataino situāciju, kā tā bija līdz šim, un referenci e, priekšlikums samazināt e, procentus vienai asī, lai piešķirt vairāk otrai. Uh, liktu samazināt aktivitāšu skaitu progresa programmā, un mūsu skatījumā šī pieejama nebūtu pareiza. Tika izvērtāts progresa instruments, un tika secināts, ka tas ir efektīvs, vērtīgs instruments. Uh, Un šī pētījuma rezultāti tika izplatīti Eiropas parlamentā, nodarbinātības komiteja, un es aicinu referenti un visus citus, kas varētu būt ieinteresēti, izlasīt šo, šo secinājumus un tur pavisam skaidri uzskaitīt, kāda labuma ir no progresa. Uh, instrumentu, un līdz ar to no komisijas viedokļa tiek uh, labi pamatots, kāpēc šis uh, procentuālais īpatsvars programmai, progresa programmai tās pats referenti norādīja, ka šis instruments ir, zināmā mērā, sarežģīts, jo tam ir jāsaskaņo trīs esoši instrumenti. Mūsu skatījumā tas drīzāk ir vienkāršojas instruments. Trīs instrumenti, kas jau pastāv, izvirsa arī līdzīgus mērķus. Šie instrumenti ir tiešās iesaistes instrumenti, un līdz ar to tie kļūst efektīvāk, ka mēs tos apvienojam. Tie, kas no jums, kas tos instrumentus nedaudz pazīst, iespējams zinās, ka šiem instrumentiem bez kopīgā uh, mērķi ir arī līdzīgi noteikumi. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šeit drīzāk mēs vienkāršojam situāciju nekā to sarežģījām. Paldies! Grācie un konsideraciona. Paldies! Odīgums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atvainojos, ka es te atkal vēlos izteikties, bet eh, es gribu rēģēt komisijas sacīto. Eiropas komisija apgalvoja, ka tā vienkāršo lietas, nu jāsaka, tiešām brīnišķīga ziņas. Taču es gribētu pakomentēt, es uzskatu, ka regulas nosaukums ES sociālo pārmaiņu sociālās inovācijas programma, mm, salīdzinot ar saturu, es te runāju nevis kā deputāts, bet kā vienkārši Eiropas Savienības iedzīvotāji, te ir runa par diviem miljardiem eiro, par trim instrumentiem. Uh, Eures progress, eh, neviens īsti nezin, par ko ir runa, un es vienkārši gribētu aicināt izvairīties no visām šīm devīzēm, jo beig beigās eh, tad vispār jēga pazudīs. Un tad nebūs saprotams, ar ko īsti Eiropas Savienība nodarbojas. Es drīzāk mm, te gribēju izteikties par eh, definīciju, kas man uztrauc. Otrajā pantā tas man tiešām ļoti uztrauc. Eiropas komisija aicina definēt sociālo uzņēmumu. Es gribētu sacīt, ka sociālais uzņēmums citēji ir uzņēmums, kura mērķis ir izdarīt ietekmi uz sociālo, eh, sociālā jomā, nevis uh, radīt kaut kādu uh, nodrošināt ienākumus tās uh, veidotājiem. Es zinu, ka mēs visi gribam strādāt pie uh, sociāla tirgus. Un te nu mēs te definējam sociālu uzņēmumu, kura mērķis nav gūt ienākums, un citu uzņēmumu, kuru mērķis ir gūt ienākums. Es negribētu, ka mēs tā dalām. Es gribētu, lai šie sociālo uzņēmumi tiktu caurskatāmi, atbildīgi pārvaldīti. Tā tur tiek minēts, bet tad, ja Tad, ja mēs tā šķiram, tad varētu domāt, ka pārējie uzņēmumi, kas nav sociāli uzņēmumi, tad rīkotos bezatbildīgi un būtu pilnīgi necaurskatām. Es domāju, pilnīgi nepamatot ir šādu dalījumu te izvērst. Mums dalību valstī ir runa par sociālo ekonomiku, nevis par sociālu uzņēmumu. Un sociāla ekonomika ir tāda ekonomika, kas iesaist visus kooper, kooperatīvas asociācijas. Uh, Piemēram, Credit Agricole, liela Francijas banka, ir eh, savu eh, nāk par labu saviem klientiem, un tad tas savā ziņā atbilst jūsu sociālā uzņēmuma definīcijā, bet kooperatīva tad sanāk neatbilst. Mūsu skatījumā ir skaidrs, ko nozīmē sociāla ekonomika, bet sociāls uzņēmums izraisīs tikai plašāks debats un nebūtu vērts, ko tādu te izvērst. Paldies!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 mums jāsaka, ka ņemot vērā to, cik lieli ir bezdarba rādītāji Eiropas Savienībā, mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešams godīgāks finansējuma un labklājības sadalījums. Bet es eh, esmu pateicīga kolēģiem par viņu izteikumiem un domāju, ka vēlāk tos arī varēšu pārņemt savā atzinumā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Kolēģi gribēja tikai atgādināt, ka ir, jā, grozījumi ir jāsniedz uh, līdz pusdienas laikam 12. aprīlī. Tagad došu vārdu Kovača kungam, kas ir sagatavojis atzinumu par Eiropas Savienības un Krievijas nolīgumu, kas attiecas uz mehānisko transporta līdzekļu detaļu un komplektējušo daļu tirdzniecību. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Visu pirms. Beruházók, amelyek az Orosz Föderációba Pašā sākumā gribēju pateikt, kā tie investori, kas grib atvērt jaunas auto nozares, auto ražotnes Krievijā, grib samazināt importa nodevas, ja viņi ņem vērā dažādas noteiktās normas. Tādā veidā Eh, komisija ir domājusi, kā samazināt to risku, ka jaunas ražotnes tiks atvērts ārpus ES robežām. Un eh, tiek domāts par nolīgumu ar Krievijas federāciju. Pateicoties priekšlikumam, viņi vēlas panākt, lai nesamazinātos eh, automobīļa ražošanas rādītāji ES un lai nesamazinātos mūsu importa uh, apjomi. Ja imports uh, tiks samazināts, tad Krievijas federācijai ir jāļauj šos, uh, šīs komplektējošās daļas importēt, samazinot uh, muitas nodevus. A harmadik mellékletben meghal. Un mēs runājam par to, ka nodevas attiecībā uz importu tiek samazināts par 3%. Iesaistītās puses sekos uh, Eiropas Savienības eksporta statistikai katru gadu. Un tas, uh, šis apskats notiks katru, ma, uh, katru gadu marta mēnesī. Saskaņā ar desmito pantu Krievijas federācijai ir saistības uh, iepazīstināt otru līgumu slēdzē pusi ar statistikas datiem. Pat šis nolīgums stāsies spēkā divas dienas pēc tam, kad abas puses būs rakstiski vienojušās par iekšējām procedūrām vai kādā citā dienā, ja tiks panākta cita vienošanās. Vai arī tajā dienā, kad Krievija iestāsies PTO. Līdz 1. jūlijam Eh, Krievijai ir jāievieš visas normas, lai varētu parūpēties par savas likumdošanas atbilstību PTO noteiktajā. Un, protams, Eiropas Savienības investori ir jāaizsargā, viņiem jāgarantē juridiskā noteiktība, un mēs vēlamies, lai autoražotāji varētu turpināt savu darbu netraucēti. Tādēļ es atbalstu šo līgumu un eh, gaidu kolēģi ieteikumus. Paldies! Grazie, la parola kolega Džerek. Paldies, kolēģis. Džereks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienība ir uh, galvenā auto, automobīļu eksportētāja, un uh, mēs eksportējam arī ļoti daudz rezerves daļas. Uh, eksporta apjoms sasniedz apmēram 9 miljardus eiro. Mēs šeit runājam par um, eksportētiem automobiļiem tieši uz Krieviju. Un, protams, ir muitas nodevas un nodokļu atvieglojumu. Tomēr ir risks, kā automobīļu ražotāji varētu savas fabrikas uh, vērt vaļā citās valstīs. Tādēļ tiek piedāvāts kompensācijas mehānisms, ka uh, Krievija no ES importēs daļas, autodaļas saskaņā ar muitas nodevām, kas ir minēts pirmajā un otrajā tabulā. Ar 3% noteiktu slieksni. Šī vienošanās paredz arī uh, atkāpes, ja eksporta apjoms samazināsies par vairāk nekā 1 ceturdaļu. Pēc 2018. gada uzņēmumi saņems valsts subsīdijas. Un, protams, tas uh, uzlabo uzņēmumu konkurētspēju. Un, protams, arī Krievijas federācijā valdība grib samazināt bezdarbnieku skaitu. Nu, mēs vēl nevaram prognozēt, kādā veidā tieši šis nolīgums mums nāks par labu. Domāju, ka tas ir uh, nolīgums, kas nāks par labu ES, bet mums ir jāparūpēs, lai arī Krievija to parakstītu. Tādēļ rodas jautājums, vai šis nolīgums nāks par labu tikai Krievijai, vai tas attieksies arī uz Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu uz visu šo vienoto muitas zonu. Piektajā pielikumā ir runāts par valstīm, kas uh, ietilpst šajā muitas zonā. Varbūt, ka šeit vajadzētu runāt par uh, Eiropas teritoriju, nevis par atsevišķām valstīm. Domāju, ka to noteikti vajadzētu precizēt. To też zdradziła nam y, e, kolejna sprawa, y, e, w jaki sposób wyliczono lub na... Gribēju piemetināt, mm, ka ne, es nesaprotu, kādi aprēķini ir izmantoti trešajā tabulā. Šādas uh, vienošanās, kas ir tehniska rakstura, ir kaut kas īpašs, un tādēļ ir Nožēlojam, ka Eiropas Savienība nav pieprasījusi nekādu standartu ievērošanu. Nu, parasti taču mēs to darām. Standarti, ko mēs pieprasītu ievērot saviem uzņēmumiem, bet es domāju, ka Krievijas uzņēmumu mēģinātu tiem laipot apkārt. Paldies! Paldies! Neviens cits nevēlas izteikties. Vai kāds no komisijas atrodas zālē? Nē. Ne. Kovač kungs, vai jūs gribat tagad noslēgumā bilst dažus vārdus? Paldies! Gribēju atbildēt savam kolēģim. Ja esmu pareizi informēts, nolīgums attieksies tikai uz Krievijas federāciju, nevis uz Kazahstānu, Baltkrieviju un citām valstīm. Mēs jau te varam runāt arī tad par e Eirāzijas savienību, ko Putins visu laiku piemin savās runās. Nu, varbūt nākotnē mēs šo zonu paplašināsim. Paldies, un es ņemšu vērā arī to, ko teica kolēģis. Viņa papildinājums bija patiešām, nu, tāds ļoti jēgpilns. Paldies, paldies Kovača kungam. Kolēģi. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 26. martam 2012. Pirms teikt uz redzēšanos, gribēju jums pateikt sēkojošo. Pirmdien pēcpusdienā bija koordinatora sanāksme. Un koordinatora sanāksmē mēs lēmām par delegāciju uz Kipru. Mēs tāpat pieskāramies struktūrētajam dialogam ar komisiju. Tālāk 20. 21. jūnijā seminārs par digitālo darba kārtību runājam par COSAK delegāciju, par paredzētajiem pētījumiem. Tālāk konference veltīta klimata pārmaiņām. Un Pieskārāmies arī pašiniciatīvas ziņojumam, kas būtu veltīts enerģetikas jautājumiem. EFD grupa pie tā strādās. Nākamā komitejas sanāksme notiks 23. aprīlī no 3 līdz 18.30 un 24. aprīlī strādāsim visu dienu. Bet būs arī komitejas sanāksme, ko organizēsim kopīgi ar transporta komitejas kolēģiem saskaņā ar reglamentu 51. pantu. Šī sanāksme notiks 27. martā no 15.00. Mēs runāsim par uh, Facility Connecting Europe. Paldies! Paldies, ka piedalījāties, paldies par jūsu darbu! Nu, šīs bija trīs ļoti piepildītas un smagas dienas. Paldies!